Godātie kolēģi, ierosinu visiem ieņemt vietas, atsāksim darbu. Arī Klīnca kungs būtu labi, ja, ja mēs varētu atsākt darbu. Tā kā priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieku <clears throat> nav klāt, un es esmu vecākā kaut kas. Uh, nu tad, eh, tad eh, es arī uzņemos sēdes vadību. Atgriežamies pie darba kārtības. Septītais punkts - Eiropas Savienības eh, pašu resursu sistēmas reforma, Luigi Morgano atzinuma projekts. Un šobrīd mums ir jāizskata iesniegtie grozījumi, un balsojums ir paredzēts jau šodien. Lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu pateikties visām grupām par eh, mm, doto ieguldījumi, eh, kas atbilst tātad visiem, gan tiem, kas ir korektīvi rakstur, gan tiem, kas atbilst man ziņojumu garam. Un uh, Šis ir ļoti politiski svarīgs jautājums. Eh, te ir runa par eh, to, vai mēs vēlamies vai nevēlamies Eiropas Savienībai eh, nodot, nodrošināt pašu resursus. Ir jālēmj, vai mēs kā Eiropieši tuvākā un tālākā nākotnē gribam izstrādāt atzinumu citā komitejā, vēl budžeta komitejā un ņemot vērā ierobežoto lomu, kāda ir, eh, tam eh, šobrīd mums tomēr ir tiek prasīts eh, debatēt un pieņemt lēmumus, kuriem būs ietekme uz Eiropas Savienību. Tātad, kas man kā referentam ir bijis jādara? Un kopā ar ēnu referentiem mēs darījām sekojošo. Mēs mums nepieciešama kopīga vēlme virzīties uz priekšu, virzīties uz priekšu Eiropas integrācijas procesā nodalot eh, skaidri eh, pašu eh, resursu, lai sasniegtu šo mērķi. Šai ziņā tā mm, pieeja, ko es ierosinu, mm, bija ļoti pozitīvi novērtēta katru reizi, kad es tikos ar ēnu referentiem. Un mēs ieskicējām ne tikai nu, tos varbūt labākos uh, pašu resursu risinājums un arī kāpēc un priekš kam mēs to vēlamies un kā mūsuprāt tos vajadzētu pārvaldīt tīri institucionālā izteiksmē. Un arī uh, Šeit eh, ir daži kolēģi, kuri ir tomēr pret eh, ceļu Eiropas Savienības ietvaros tīri politiski. Eh, tā ir pozīcija, kurai es nepiekrītu, un es domāju, ka tā arī ir kaitīga Eiropas pilsoņu interesēm, bet, protams, es arī respektēju šo vēlmi un esmu gatavs stāties pretī šiem viedokļiem. Tas, kas man nedaudz ir nu, pārsteidzis, ir tāda zināma pretestība zināmas grūtības sarunās ar kolēģiem un grupām, kas šo Eiropas integrācijas eh, ceļu mm, ne tikai piekrīt, bet, eh, nu, kas paši to veido. Un mani nedaudz mm, šokēja tas, ka daži varējuši būt kritiski attiecīgi uz, attiecībā uz mūsu parlamenta m, mm, specifisko konkrēto lomu. Uh, Parlaments ir visu mūsu pilsoņu uh, kopīgās mājas un gribu uzsvērt, ka tomēr beigu beigās, pateicoties gandrīz visu atbalstam, mums ir izdevies nonākt pie laba kompromisa kas uh, varbūt nu nav pārāk ambiciozs, nu, varbūt nu ne tika, cik es būtu gribējis personīgi, tomēr tas ieskicē, uh, zinām, scenāriju, tādu virzienu Eiropas Savienības finansiālajai nākotnei. Un Tas eh, šķiet eh, līdzsvarots, eh, ņemot vērā ierosinātās izmaiņas pašu resursu sistēmā un ņemot vērā vairākumu to nostāju, kādas ir parlamentā. Tāpēc gribētu pateikties kolēģiem par veikto darbu un, protams, tagad būšu gatavs atbildēt, kur un kad nepieciešams, uz jautājumiem, ko man varētu uzdot un, protams, nu vēl arī veiksmīgu balsojumu vēlāk. Paldies! Merci, uh, madame. Paldies, Maletičus kundze, tautas partijas grupas vārdā. Paldies eh, referentam un varu norādīt, ka varam būt eh, apmierināti par panāktajiem kompromisiem, eh, pat ja neviens nav pilnībā ar tiem apmierināts. bet eh, nu, tas jau ir īsts kompromiss, ja mēs eh, nonākam pie savstarpējas izpratnes par to, kādai jābūt mūsu nostājai par pašu resursiem. Un fakts ir tāds, ka ir divi lieli caurumi Eiropas Savienības budžetā, viens saistībā ar Brexit, otrs ar jauniem uzdevumiem, kas nākotnē būs jāpilda un tādēļ arī uh, ir aktuāla diskusija par jauno sistēmu. Mēs vēlamies atzinumā uzsvērt, ka šīs pašu resursu sistēmas reforma nevarētu uzlikt uh, papildus slogu un, uh, ja Mēs vēramies nodrošināt to, lai Eirozona darbotos visu pilsoņu interesēs, tad, lai uh, e- Eiropas Savienības ietveros, bet uh, virs uh, limita, bet uh, līgumā noteiktajās robežās vajadzētu izveidot īpašu budžeta līniju, budžeta kapacitāti Eiropas Savienībai, un esmu diskutējusi ar komisāru Otingeru. Viņš uzsvēra arī to, kas ir ierakstīts šai ziņojumā, ka mums ir jāsaglabā Eiropas Savienības budžeta vienotība un nebūtu, ja būtu kāds otrs papildus uh, budžets vienotā Eiropas Savienības budžetam. Un mums ir vajadzīgs jauns, uh, stiprs budžets visām 27 dalību valstīm, un mums ir jāuzsver sava nostāja Un tas ir arī pateikt šajā atzinumā. Un noteikti būtu vairāk jāpiestrādā pie uh, izdevumu efektivitātes, līdzekļu izlietojuma efektivitātes, un ir jābūt skaidrai saiknē starp uh, budžetu un strateģisko lībrī mērķu izstrā sasniegšanas. Mums ir jābūt arī elastīgākiem un efektīvākiem savā pieejā. Un turpmākajās uh, diskusijās parlamentā, dažādās komitejās, tad mēs tikai varēsim konstatēt, kādus jaunus ieņēmumus varam sagaidīt nākotnē, bet mūsu nostāja ļoti skaidra un ceru, ka arī komisija to ņems vērā. Paldies, Lukas kungs. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentam par uh, uzmetumu un par to, cik uh, konstruktīvi noritēja ēnu referenta pēdējās sanāksmes. Manuprāt, vēl nav tā, kā mūsu priekšā uh, ir uh, ziņojums, kas atbilst uh, prasībām. Uh, it īpaši tādēļ, ka lielā mērā šis ziņojums neatbilst tematam jo šeit ir nevis runa par pašu resursiem, bet par Eiropas Savienības ieņēmumiem un arī izdevumiem par jauniem projektiem, plāniem, ka, ka, ko ir vēlme finansēt arī ar eirozonas budžetu, un tātad šeit ir runa vairāk par izdevumiem, nevis par ieņēmumiem, kas ir uh, mūsu uh, tematika. Tāpat uh, komentāri par uh, institucionāliem jauninājumiem, par uh, šo Eirozonas finanšu ministru. Tas atkal uh, nesasaucas ar uh, ieņēmumu jautājumu Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka nebūtu labi runāt par izdevumiem, par jauniem uzdevumiem, tie arī netiek apstrīdēti, bet varbūt vajadzētu atsevišķās jomās tādus pašu finansējumu nodrošināt, kā tagad esam dzirdējuši arī no Francijas par lauksaimniecības uh, Uh, politiku, bet būtībā ar to būtu jānodarbojas budžeta komitejai, nevis ekonomikas komitejai, un līdz ar to šajā atzinumā par to nevajadzētu runāt. Bet mūm, tas, ar ko mums būtu jānodarbojas, bet tas gandrīz neparādās šajā atzinumā, vai Eiropas Savienībā būtu uh, pārsvarā jānodrošina finansējums no pašu resursiem un uh, nodokļiem vai gluži pretēji no dalību valstu iemaksām, kas ir aprēķināts pēc na nacionālā kopa ienākuma. Un par to praktiski vispār nav runa šai atzinumā. Un es neesmu pats pārliecināts par to, ka, ka finansējums no dalību valstu iemaksām būtu uh, uh, ir labāks uh, finansējuma veids, jo jauni nodokļi var atkal radīt negatīvu ietekmi. Un uh, patiesībā par nodokļu iekasēšanu ir atbildīgs dalību valstis, nevis uh, Eiropas Savienība. Un uh, es uzskatu, ka šī daļa, kas ir ļoti būtiska, nav pietiekami izvērsta mūsu atzinumā. Paldies! Ehm, merci. Paldies. Wolf uh, Klints, vai jūs aizvietojat? Nē, es nevienu neaizvietoju. Es eh, pats esmu, varu uzstāties savā vārdā, kā nu referents. Es eh, gribēju teikt, ka neesmu pārāk uh, dziļi iedziļinājies šajā tematikā, bet tomēr var izteikt pāris komentārus, uh, ņemot vērā kolēģa Lukas teikto papildinot. Nu, mēs atkal uh, pieļaujam tādu pašu kļūdu kā pagātnē, kad uh, pietrūkst naudas, tad mēs mazāk domājam par to, kur varētu kaut ko mainīt un uh, uzlabot darbības efektivitāti, bet gan uzreiz pievēršamies atkal jautājumam, kur kādā veidā varētu gūt jaunus līdzekļus. Un šķiet, ka atkal iekrītam tais pašās lamatās un ceram ar grozījumiem PVN sistēmā CCTB uh, gūt jaunus resursus bet mums jau ir ilga pieredze strādājot pie šiem jautājumiem, bet no nu nekas nav panākts. Ah, PVN nostādīt uz citas bāzes, ah, novērst ah, krāpšanus, kur zaudējumi aprēķināt miljārdos eiro. Nekas nav atrisināts. Tāpat CCTB eh, par to ieviešanu arī ir daudz diskusēta. Un es vēl atceros, ka Čārlis Makrīvijs, kurš bija komisārs no 2004. līdz 2009. gada, arī gribēja. Uh, to negribēja pieļaut, un es domāju, ka tagad atkal tas neizdosies, jo dalībvalsts to uztver, ka tiek ierobežota viņu suverenitāte attiecībā uz nodokļu uh, uzlikšanu. Jo šeit, ja, šeit gan ir runa tikai par nodokļu bāzi, bet dalību valstīm tomēr ir bāžas par to, ka ir ierobežota viņu kompetence. Nu, mums ir jādomā reāli, nepieciešama reāla pieeja runājot par institucionāliem pārveidojumiem, e Eiropas stabilitātes mehānismu pārveidot par Eiropas valūtas fondu un komisāru par Eiropas uh, finanšu un ekonomikas ministru. Nu, par to var uh, diskutēt, kā tas uh, arī ārlietās ar Mogherini kundzi ir spērts. Uh, pozitīvs solis uz priekšu, un ja, piemēram, šis finanšu ministrs būtu kā komisijas loceklis, tas varētu būt pozitīvi, par to var diskutēt, par priekšrocībām, bet nav pieļaujams, ka tiek izveidota atkal kaut kāda jauna iestāde vai instance. Nu, Eiropas uh, valūtas Uh, fonds. Uh, tas viss novest tikai pie papildus uh, strīdiem par kompetenci. Paldies! Neredzu nevienu gojas pārstāvu, kurš vēlētos uzstāties vai zaļo pārstāvi. Vai kāds vēl vēlas uzstāties par šo Luigi Margano ziņojumu? Ja nē, tad dodu vārdu mūsu referentam. Allora, innanzitutto grazie per. Paldies visiem, kas izteicās, un arī tie, kas eh, mm, ierosināja to, kas jau diskusijās bija pārunāts. Eh, komisārs eh, Otingers. Uh, Budžeta komiteja šai sakarībā ir paudusi tādu lielu uh, uzmanību, izskatot šīs dažādās hipotēzes. Mēs zinām, ka viņi strādā šobrīd pie tā komisijā, bet varbūt es varētu atgādināt dažus no komisāra izteiktiem punktiem. Jo nespieciešams arī tomēr domāt par atsevišķiem uh, lēmumiem, kas ietekmēs uh, budžeta komitejas darbu. kā piemēram nodoklis plastmasai un it īpaši vispārējie komentāri. Vai Eiropas Savienība vēlas sekot savu vēlmi ambīciju ceļu, ne tikai palielināt līdzekļu apjomu, bet arī, lai būtu paši resursi. Mēs šorīt runājām par 1,1% no IKP vai 1,3% no IKP IKP. Un tas ir tāpēc, ka pastāv atšķirības starp tiem, kas uzskata, ka atzinums šajā jautājumā, ka tam vajadzētu būt ierobežotākam, un tiem, kas domā, ka parlamenta loma ir izmantot savus uh, atzinums, lai skaidri politiski paustu savu pozīciju. Tā ka, nu, pastāv šeit uh, atšķirības un arī šīs debatas, kas šodien notika atspoguļo tieši šādu situāciju. Tā ka paldies, jo man šķiet, ka. Mm, uh, Šīs diskusijas mums tomēr pēc būtības ir jāturpina, ir, lai mēs varētu izlemt jautājumu pēc būtības. Paldies! Mēs balsosim par šo atzinumu pavisam drīz tālāk mūsu sēdes uh, gaitā. Un tagad varam pāriet pie, atkal pie nākošā darba kārtības jautājuma. Mums būs kopīga apspriešana pār 8, 9, 10 un 11 darba kārtības jautājumu. Mm, pirmie dokumenti ir par uh, pārskatīšanu, regulas pārskatīšanu attiecībā uz finanšu uzraudzības eh, iestādēm, banku iestādi, ESMA un no otras puses te ir arī jautājumi, ziņojumi, kas ir eh, vērsti uz MIFID un eh, maksāt nespēja divi jautājumiem, trešais ziņojums, kas aplūko Eiropas sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu, un visbeidzot eh, pēdējais ziņojums priekšlikums ir eh, mainīt eh, Eiropas banku iestādes mītnes vietu, satrašanās vietu. Es tagad dodu uh, vārdu līdz uh, referentam Burkardam Balcam, lai viņš uh, sniegtu ieskatu šajās debatēs. Herzlichen Dank. Uh... Liels paldies, godātā līdzreferentes kundze un pagaidu priekšsēdētāja. Kā līdzreferentam man liels prieks par šiem ziņojumiem, par šo starta šāvienu mūsu darbam šeit komitejā. Mēs abi ar Pervānšu pēdējās nedēļās esam sagatavojuši darba dokumentu Tas arī vakar ir eh, iesniegts komitejai. Manuprāt, tas ir dokuments, kas sniedz labāku pārskatu par komisijas pašreizējiem aktuālajiem priekšlikumiem. Mēs tur ieskicējām vairākus jautājumus, kas notiek tuvākajos mēnešos, gatavojot ziņojumu projektus, eh, ir tie, uz kuriem mēs vēlamies rast atbildes. Un, eh, protams, šie jautājumi eh, nebūtu nav tādi, kas būtu pilnībā izsmeļoši. Mums ir jābūt ambicioziem šajā sasaukumā, bet nedrīkstam sasteigt lietas. Mums ir jāvelta pienācīgs laiks pārbaudīt komisijas priekšlikumus, it īpaši, kā viņi iet kopā ar citiem priekšlikumiem, piemēram, MIR 2 un PEP 2 Mēs, mēs vēlamies uh, radīt tādu kopainu, lai saprastu visu attiecībā uz uzraudzības aģentūrām, cik lielā mērā viņi strādā pēc pašiniciatīvas un cik daudz pilda likuma uzliktos pienākumus. Mēs vēlamies uzlabojumus, precizējumus, un arī iespējams pārdoms par virzienu, kurājam. Jau 2010. gadā, kā varbūt atceraties, strādāju šeit komitejā, un tobrīd biju viens no dalībniekiem sarunu eh, komandā, kad tika dibināts šīs trīs uzraudzības iestādes. Kopš tā laika šis tas ir mainījies. Finanšu tirgus likumdošana ir kļuvusi apjomīgāka, sarežģītāka, daudz līmeņaināka. Daudz kas no atbildībām, no pienākumiem ir pacelts Eiropas līmenī, tirgu, tirgus līmenī ir palicis mazāk. Bet vienmēr ir bijis skaidrs, ka nav runa par centralizēšanu Eiropas līmenī, bet gan runa ir par paralēli funkcionējušiem nacionālajiem līmeņiem un Eiropas līmeni šī miedarbība starp nacionālo un Eiropas līmeni, un es vēlētos arī papildināt to ar sadarbību starptautiskajā līmenī, tas viss ir kļuvis sarežģītāks un grūtāk kontrolējams, pārbaudāms. Mēs šeit ekonomikas komitejā to esam jau vairāk kārt teikuši piemēram, 2015. gada iniciatīvas ziņojumā par izaicinājumiem Eiropas Savienībai finanšu tirgos. Runājot par status quo, pašreizēju uzraudzības aģentūru kompetencēm, mums ir jāsasniedz uzlabojumi. Vēlos norādīt dažus kā piemērus. Runāja par uzlabojumiem attiecībā uz eksante un ekspost pārbaudēm, attiecībā uz likumdošanas īstenošanu, piemēram, deleģētajiem tiesību aktiem un tehniskajiem standartiem. Tālāk attiecībā uz kontroli, kā to nosaka piešķirtais mandāts un kas izriet no miedarbības starp Eiropas Savienības iestādēm, ir jānonāk pie sekmīgas standarta noteikšanas, kas liktu ievērot termiņus, nodrošināt caurskatāmību, dokumentu pieejamību un arī nozīmētu vieglāku īstenojamību. Komisija ar saviem normatīviem priekšlikumiem nav uzsākuši nekādu revolūciju. Katrā ziņā mēs šeit parlamentā arī nevēlamies nekādu revolūciju. Uzraudzības aģentūra pārvaldība nebūtu pilnīgi jāapgāž kājām gaisā un nozaru atbildība, kas ir ar šīm aģentūrām, vēl jo mazāk. Ļoti pamatoti toreiz tika izveidotas trīs atšķirīgas iestādes - banku uzraudzībai, tirgumu, vecpapīra tirgumu un pensiju uzraudzībai. Visas trīs iestādes ir atšķirīgas, visas trīs nozares ir ar atšķirīgiem biznesa modeļiem, un visas trīs nozares uh, arī prasa atšķirīgu kompetenci zināšanas. Un tādēļ arī uzraudzība šajās nozarēs ir attīstījusies atšķirīgi. Varam runāt par SSM un tiešās uzraudzības pienākumiem, par to mēs visi esam informēti. Mēs vēlamies saglabāt esošās struktūras, bet uzlabot tās, lai nodalījums starp uzraudzību un regulējumu būtu skaidrāks. Tāpat ir jābūt arī skaidrībai, ka varas līdzsvars lai šīs varas līdzsvars, varas dalījums būtu skaidri saprotams. Ir nepieciešama izpildu valde, tas, um, kā tas šobrīd darbojas, gluži nav tas, ko es saprotu kā varas līdzsvaru. Nākamajā, turpmākajā darbā ir svarīgi labāk īstenot likumdošanas uzliktos pienākums. Vadīju kādu trialogu kur tā sauktās korelācijas eh, tabulas bija strīdus objekts, un šādu pieredzi es nevēlos atkārtot. Fakts ir tāds, ka pārkāpumi pret Eiropas Savienības tiesībām nevar joprojām tikt pilnībā pārbaudīti un nevienmēr saņem pietiekamu uzmanību. Es domāju, ka šajā aspektā kaut kam ir steidzami jāmainās. Un šajā punktā mums šīs uzraudzības aģentūras viennozīmīgi ir jāstiprina. Tāpat man svarīgi ir nodrošināt to, ka samērīgums nebūtu samērīgs e, darbs veidotos no nu, dažādiem likumdošanas un uzraudzības līmeņiem. To mēs pieredzam arī aktuālajās debatēs par banku paketi, it īpaši CRD un CRR kontekstā, kur komisija, ievērojot samērīgumu, jau aktīvi darbojas. Un pie tā mums arī vajadzētu strādāt, ja mēs vēlamies precizēt aģentūru mandātu un pienākumu sadalu. Pārskatot šo aģentūru darbību, mēs pārbaudām ne tikai Eiropas uzraudzības iestādes, bet arī padomi saistībā ar riskiem. Labi atceros, ka parlamenta sarunvedēja komanda 2010. gadā prasīja ESRB un ECB nodalīšanu. Tas ir jautājums, no nu, kā mums nevajadzētu atkāpties arī šodien. ESRB ir daudz pienākumu, bez, kas tika īstenot bez uh, pilnīgas caurskatāmības, nenodalot uh, principā savu darbību no ECB darbības, un tā ir viena no kritiskajām piezīmēm, ko es vēlētos izteikt. Varētu šeit, protams, vēl vairākas lietas uzskaitīt, Bet, kā es sacīju, tas nav izsmeļošs saraksts. Vēlos noslēgumā pavisam īsi par citu tematu izteikties par Eiropas bankas tādas mītnes vietas maiņu. Neatkarīgi no geogrāfiskajām preferencēm, kas, protams, šeit katram ir savas. Arī man tas nebūs jums pārsteigums, bija šādas preferences tomēr vēlētos izteikt kritiku par pašu procesu. Šajā gadījumā ir runa par uh, koplēmumu procedūru. Komisija un padome nevar vieni paši izlemt, nostumjot malā Eiropas parlamentu, un mēs varam šobrīd tikai nožēlot to, ka netiek ņemt vērā mūsu nostāju, tas skaitā Brexit kontekstā. Kolēģi, šeit ir jānodrošina, ka svarīgi lēmumi, kas tiek pieņemti, tiktu skatīti parastajā procedūrā, nevis eh, īpašās procedūrās. Mēs visi taču vēlamies attaisnot uzticību, ko mums piešķīruši ir iedzīvotāji. Mēs visi esam realisti. Tīpaši divos aspektos. Pirmkārt, mēs varam pieņemt, ka EBA pārvāksies uz Parīzi. Un vienlaicīgi varam pieņemt to, ka tas e, nozīmēs to, ka viņi netiks apvienot ar ESMA. Gaidu kolēģu viedokli un varu nodot tālāk līdzreferentei vārdu, bet to pagaidu priekšsēdētāji acim redzot darīs, dodot pati sev vārdu tālāk. Paldies! Merci, cher co-rapporteur, d'aider. Euh, la... Paldies uh, par uh, to, ka nu, ar, ar savu komentāru jūs uh, devāt vārdu man. Es ceru, ka kolēģi ir iepazinušies ar mūsu darba dokumentu, ko izplatījām vakar. Tas ir tāds drīzāk aprakstošs dokuments, kas uh, Nu, neiestājas par kaut kādām tēzēm, bet apraksta vienkārši uh, komisijas priekšlikumu un uh, par uh, ir jautājumi tātad uh, izklāstīt, par ko mēs diskutēsim. Mēs ar Burhārtu Balcu esam darba procesa sākumā ir ļoti daudzveidīgas idejas, priekšlikumi, un es arī gribētu dot savu pieticīgo ieguldījumu uh, darbā pie šā svarīgā dosjē, uh, jo šeit ir uh, gan direktīva, gan liels skaits citu tiesību aktu. Vispirms par pašreizējo situāciju Eiropas uzraudzības eh, iestādes tika izveidotas gluži citādā kontekstā nekā tāds ir šobrīd. Tātad pagājuši jau ir septiņi gadi kopš tā brīža. Un tā, nu, varētu minēt tikai eh, vismaz trīs notikumus, bet tāda ir bijis vairāk, kas ir mainījuši šo aino vai to vēl mainīs. Pirmkārt, Banku savienība, kura uh, es līdz ar SSM ir uh, radījusi pavisam citu situāciju, par ko būtu jāizdara secinājumi. un mums varbūt vajadzētu arī izvērtēt, kā tas viss sasaucas ar uh, sākotnēji, uh, nu pat neizveidotajām iestādēm, jo tās patiesībā pārmantoja pirms tam pastāvošo komiteju uh, funkcijas. Tagad par kapitālu tirgus savienību. Mēs vēl noteikti atceramies šeit komitejā, kā tas bija, kad komisija uzsāka pārdomu procesu, kopā publiskojot balto grāmatu. Uh, un uh, toreiz mūsu rezolūcijā mēs konstatējam, ka komisija nepiedāvā nekādu lielu progresu, uh, domājot par šo kapitālu tirgus savienību, bet nav paredzēts pārāk uh, stiprināt uzraudzības mehānismus. Bet tagad šī situācija ir mainīsies, atkal varam pie šā jautājuma atgriezties pārdomu procesā. Un trešais ir uh, Brexits kas arī ietekmē uh, mūsu kompetenci esošos jautājumus. Tagad uh, pirms uh, uh, komisijas priekšlikums pirms tika ierosināts pārskatīt pamata dokumentus, tātad komisijas doma bija tāda, ka vajadzētu pārskatīt visu aģentūru arhitektūru, ja tā varētu teikt, un uh, atgriezties pie tā, par ko mēs šeit runājam parlamentā jau sen, par to, kādai tad būtu jābūt šai arhitektūrai, vai ir nepieciešama viena vienota aģentūra vai dažādu nozaru aģentūras, vai arī mācīties no tā, kas ir spēkā atsevišķās dalību valstīs, bet komisija to beigās nedarīja. Un es, protams, nevaru arī runāt komisijas vārdā bet, manuprāt, iemesls, kādēļ komisija ne, to nepiedāvāja, ir saistīts, tas viss ir saistīts varbūt ar uh, konsultāciju procesu, to, kas izskanēja, bet tika secināts, ka ir pienācis laiks reformēt aģentūru darbību, un tādēļ Nu, negribu nevienu šokēt, bet nu nevajag gribēt par daudz, bet ir jābūt realistam, uh, uh, apzinoties to, ko var uh, paveikt šajā pilnvaru termiņā. Nu, mani priecē šāda komisijas pieeja. pirms komisija nāca klajā ar priekšlikumu, mums bija iespēja diskutēt ar Žaku Delarozieru, kurš savā runā uzstājos to, ka ir nepieciešams virzīties uz priekšu attiecībā uz aģentūru darbu, to regulātora funkcijām un uh, Uh, uzraudzības funkcijām. Un tas ir arī varbūt tas sarkanais pavadiens, kas vīsies cauri mūsu diskusijām par šo priekšlikumu. Runājot par trim uzraudzības iestādēm, šeit ir apmēram līdzīga struktūra, ir sadalīts viss Uh, darbības joma, pārvaldība, finansējums. Par darbības jomu ir ņemti vērā tiesību akti, kas ir pieņemti un stājušies spēkā kopš uh, komiteju pārveidošanas aģentūrās bet ir arī dokumenti, kas netiek pieminēti, bet kur ir parādījušies kopš priekšlikuma publicēšanas. Un tie uh, nav iekļauti šajā uh, komisijas uh, piedāvājumā par darbības jomu. Nu, piemēram, šis PEP, Eiropas vienotās eh, pensiju produkts un EMIR 2 un pārvaldības eh, darbība par uh, uh, norēķinu centrāliem darību, darījumu partneriem. Visi, kas uh, ir eh, vairāk vai mazāk eh, diskutējuši ar šīm iestādēm vai, vai saistītām personām, parasti sūdzas par to, ka šobrīd šīm padomēm ir grūti efektīvā veidā pieņemt lēmumus. Un balstoties uz šo secinājumu, man šķiet, ka komisija iedvesmojas no citiem pārvaldības modeļiem Eiropā un ierosina izveidot valdes. Es vēl arī par šo jautājumu vēlāk vēlētos uh, izteikties tātad. Nu, ir arī kādreiz jāsāk runāt skaidra valoda, tātad nacionālās kontroles iestādes, kuras uh, ietilpst šajā padomē, uh, pārstāv nacionālās iestādes intereses, dalību valstu interesu. Viņi arī ļoti labi pārzina, protams, to, kas ir uh, jāuzrauga. Bet ja ir jāgroza tiesību akti, tad uh, nu, tā, ir diezgan maz stimulu kaut ko mainīt, jo valda tāda konservatīva pieeja centieni saglabāt pašreizējo situāciju. Un, uh, kad tika sastādīta bilance, tad tika konstatēts, ka nu, šo konservatīsmu vajadzētu censties pārvarēt. Tālāk par finansēm, ņemot vērā Eiropas budžeta uh, Uh, ierobežoto apjomu tika konstatēts, ka no budžeta nevarētu finansēt vairāk kā 40% uh, aģentūra budžeta, jo pretējā gadījumā tas varētu tā uzpūst šo aģentūru budžetu un ir jācenšas to visu tā, tomēr iegrožot, uh, lai viss šie apjomi tomēr apmēri būtu saprātīgi. Un vēl pāris vārdu par Eiropas sistēmisko risku komiteju. Arī šeit netiek pārskatīta visa aģentūru arhitektūrā. Eh, es domāju, ka šeit vajadzētu īstenot tādu pašu pieju arī attiecībā uz ESRB. Komisija uh, ja vajadzētu noteikt aģentūrām precīzākus mērķus attiecībā uz uzraudzību, regulēšanu, attiecībā uz inovācijām, uz tā saucamo fintech, ilgtspējīgu attīstību un patērētāju tiesību aizsardzību Es domāju, ka Eiropas parlamentām būs, eh, nu, jānāk klajā ar vērienā, vērienīgāku priekšlikumu, jo mēs esam iesaistīti arī eh, šajā valdes locekļu iecelšanas procesā, un tādēļ mums īpaši būtu jāuzstāj uz patērētāju tiesību aizsardzību mums būtu jāiet tālāk nekā tas šobrīd tiek ierosināts. Līdz ar to es uh, beidzu savu uzstāšanos, pirms man priekšsēdētāji atņēma vārdu, un tagad došu vārdu EKR grupas vārdā. Thank you, Madam Chairman. And... Paldies, Svinburnas kundze saka, es arī gribētu pateikties uh, referentiem par ļoti noderīgo darba dokumentu, ko arī esmu izlasījusi. Domāju, ka to man nāksies izlasīt vairākas reizes, lai tik tiešām uh, izprastu visus jautājumus, ko jūs tur aplūkojat. Es gribētu izmantot laiku, lai galvenokārt aplūkotos jautājumus, ko esat iestrādājuši dokumenta beigās, bet beig tāds vispārīgāks uh, jautājums. Eh, tur ir runa par procesu pašu sākumu un par to, kā mēs sākotnēji mēs veidojām uh, Eh, Eiropas uzraudzības iestādes. Šīs ie, ie, iestādes tika izveidota līdzīgi, bet nevienāda situācija ir attīstījusies, un uh, trīs uh, iestādes ir tagad attīstījušās katra savā virzienā atkarībā no saviem uzņēmumiem. Un jautājums par to finansēšanu un pārvaldīšanu, manuprāt, tas ir pilnīgi pareizi, ka tās ir atšķirīgi attīstījušās, un mums tāpēc vajadzētu saprast, ka tās ir jāuztver arī atšķirīgi pārskatot tās. Uh, Tālākie diskusija jautājumi tātad, un sākumā es varētu piekrist tam, kas tika teikts par ietekmes novērtējumiem. Šis parlaments vienmēr ir teicis, ka ir nepieciešama tāda visaptvaroša pieeja, lai nodrošinātu efektivitāti un ietekmes novērtējumu. Mums vienmēr būtu jāizmanto. 50. jautājums par uh, starp uh, Eiropas uzraudzības iestādēm un NS DCA. Tas būs ļoti svarīgs mūsu grupai. Mana grupa vienmēr ir atbalstījusi nacionālās kompetentās iestādes un to, kā tiek respektētas dalībvalstu kompetences. Un, Ir jārespektē dalībvalstu tirgi, kas varbūt dažkārt tieši ir konkurētspējīgi, tāpēc, ka tiem ir efektivitāte un konkurētspēja, ko nacionālās iestādes tur nodrošina. Un eh, ar to saistās arī eh, tas, kas ir minēts 39. Eh, punktā, kā stiprināt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Nesenais MIFID 2 process, īstenošanas process ir parādījis, ka uh, praktiski pusē dalību valstu līdz eh, šī gada 3. janvārim tas nav īstenots, un tās dalību valsts, kas to ir īstenojuši līdz 3. janvārim, to nav izdarījuši konsekventā veidā. Tātad jautājums par līdzsvaru starp eh, regulācijas un uzraudzības pilnvarām un par to, vai ir iespējams, vai tik tiešām būtu vēlams, lai būtu šāds skaidrs nodalījums, es eh, principā apšaubu, vai tas vispār ir vēlams. Tehniskās zināšanas ir svarīgas, lai izstrādātu efektīvu tiesisko regulējumu. Un, uh, ir pats tirgus jāizskata, arī tirgus institūcijas, un šīs zināšanas parasti tiek iegūtas uzraugot tirgu. Tāpēc man tiešām rodas jautājums, vai šīs atšķirības ir pilnīgi skaidrs. Tā tad runājot par šo konsekvences jautājumu, kas eh, būs tēma, pie kuras es arī atgriezīšos visu šī procesa gaitā. 42. punktā ir minēts eh, eh, saistībā ar PEP un MIEK, un es pilnībā piekrītu referentam, ka mēs varam saskatīt, zinām, konsekvences starp līdzīgiem produktiem, un tad jautājums, kā labāk eh, tad to visu virzīt uz priekšu. Reālais jautājums man ir eh, IDD un eh, MIFID 2 jautājums, kur ir līdzīgi produkti, un tie tāpat laikā ir pakļauti dažādam Eiropas Savienības regulējumam, tiem pašiem patērētājiem Eiropas Savienībā, vai tas ir vēlams, vai arī mēs te radam mm, lielu nekonsekvenci par datu centralizāciju esmu atvērta tam, lai mm, uzraudzības iestādēm būtu uh, savas lomas. Un nepieciešams nodrošināt, lai finanšu transakciju dati būtu pieejami visiem pēc tam, kad dati ir tikti sniegti par maksu kādam uh, Tādā veidā mēs varēsim uh, nodrošināt izaugsmi. Un arī fintech un citās jomās tur tas varētu palīdzēt maziem investoriem ar investoru lēmumiem, bet es nezinu, vai šis potenciāls kādreiz tiks vispār uh, realizēts uh, nepieciešamo risinājumu dēļ, bet es varu saskatīt, ka esma, jā, tā ir jāuzņemas sava loma un iespējams tā ir vajadzētu beidzot reāli dot labumu Eiropas pilsoņiem, un ja tā vēlas uzņemties šo lomu, tad varbūt ir jāuzņems arī prasāk Roma datu jomā. Un visbeidzot, ir daudz dažādi punkti par eh, Eiropas uzraudzības iestāžu lomu, par mm, trešajām valstīm, eh, par nacionālām komitēnām iestādēm un kā to var palīdzēt visu lēmumu pieņemšanai komisijā. Bet eh, ekvivalents lēmumi, kāda tāda šobrīd ir, tie ir politiski lēmumi, ko pieņem komisija. Lēmumi pēdējo mēnešu un gadu laikā kas ir bijuši diezgan kaitējoši Eiropas Savienības institūts um, imidžam kā tādam. Nav tāds vispārējais mm, procesa apraksts un uh, kāpēc tomēr pastāv atšķirības, tas nav netiek izskaidrots. Es pieņemu, ka mm, komisija tagad norādīs, ka šī ekvivalents nebūs tāds priekšdefinēts process. Ja mēs to visu saliekam kopā ar 30 dienu paziņošanas periodu, tad šie lēmumi bieži vien ir kaitīgi nākotnes eh, investīciju lēmumiem Eiropas Savienībā nedrošības, eh, neskaidrības dēļ, un eh, Eiropas uzraudzība iestāžu palielinošā loma varētu palīdzēt. Ja viņi sniegtu brīfingu un monitoringu pakalpojumus, tad nu, tas kaut kādā veidā varētu uzlabot šo politisko lēmumu reputāciju. Merci beaucoup pour le Paldies, un tagad Valsts Klīns Liberāla grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. 5 priekšsēdētāji savā ziņojumā par Eiropas ekonomikas un monetāras savienības pabeigšanu 2015. gadā prasīja to, kā tiktu izveidots vienots kapitāla tirgus uzraugs. Tas izklausās pietiekami vienkārši un tieši, bet eh, tulkojumā uz vācu valodu. Tur vairākās vietās, kas atšķirīgs ir saprotams, tur nav runa par vienotu uh, uzraugu, bet gan par vienotu uzraudzību. Tātad vairāk kā konsekventa uzraudzība, tā būtu saprotama. Tad ir skaidrs, ka attiecībā uz kapitāla tirgus pabeigšanu mums ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka uzraudzība ir tāda, kas novērš arbitrāžu un e, notiek vienveidīga interpretācija regulējumam. Līdz ar to komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā, un mēs varam nopietni par to diskutēt, un kur nepieciešams uzlabot. Skaidrs ir viens, ka līdzinējās trīs uzraudzības aģentūras ir veikušas uh, cienījumu darbu. Nav tā, ka viņas būtu izgāzušās un tāpēc ir jāmaina sistēma. Bet, protams, nevar noliekt, ka kļūdas ir bijušas. EBA pirmie uzdevumi stresa testu nebija milzīgi veiksmes stāsti. Ir arī, zinām, eh, domstarpību, ehm, do, zināms, domstarpības starp EBA eh, e, un e, SSM un ESMA darbība, varētu teikt, kopumā, neskatoties uz dažiem mīnusiem, bijusi laba. Tas jau tika pieminēts, bet eh, šeit eh, aģentūrām jābalstās uz piešķirto mandātu, uz pārvaldību un uz finansēšanu. Tad trīs lietas. Un kā Keja arī norādīja, sensitīvākais punkts ir kompetenci sadalījums, kādiem konkrēti jābūt pienākumiem. Šeit ir skaidri jānodala nacionālo uzraudzības iestāžu un Eiropas iestāžu atbildību. Skaidrs ir viens, ka nevar būt tā, ka nacionālās uzraudzības iestādes e, jūtas kā otršķirīgas iestādes, un tad ir absolūti demotivētas. Un tādā gadījumā viņi nesniegs nepieciešamo ieguldījumu. Sliktākajā gadījumā Viņi varētu pat mēģināt sabotēt šo jaunu sistēmu. Es neapgalvoju, ka tas tā notiek. Es vienkārši saku, ka ir tāds risks ir tādēļ nepieciešams nodalīt eh, šos pienākumus nākotnē. Tas nenozīmē, ka aģentūrām Eiropas līmenī nebūtu tiesības neatkarīgi viedokli izteikt par nacionālo iestāžu darbību, bet nevis tā, ka mēs esam tie skolotāji un jūs esat skolēni. Uh, Ir skaidrs, ka pašreizējā sistēma ar 28 un 27 nākotnē uzraudzības iestādēm nacionāla līmenī nav pietiekami efektīva. Izpildu valdes ieviešana, manuprāt, ir pozitīva, vai tur ir četri locekļi EOPA un EBA un seši ESMA vai kā savādāk. Viens vai divi vairāk vai mazāk nav tik svarīgi. Svarīgākais ir tas, ka šai izpildu, izpildu valdē ir jādarbojas savādāk nekā līdz šim. Šeit runa par tikšanos vismaz piecas reizes gadā. Nu, ja valde tie, kas eh, piecas reizes gadā, eh, tie, kas tā nav nekāda izpildu valde, viņiem jāteiks reiz mēnesī vai divreiz mēnesī. Ja viņi piecas reizes gadā sanāk kopā, nu, tad tas nebūs gan efektīvi. Viņam jāteiks daudz biežāk un daudz vairāk jāiesaistas. ESRB šeit attiecībā uz sastāvu jādomā arī, vai parlamentu nevajadzētu plašāk pārstāvēt. Skaidrs tas, ka uzraudzības aģentūras nav augstāk par likumu un par iedzīvotāju prasībām. Tāpēc ir nepieciešams eh, nodrošināt, ka viņas ir gan atbildīgas, un Eiropas parlamentam tur ir sava loma spēlējuma. Kas attiec uz finansēšanu? Šeit es saprotu, ka Eiropas Savienība ir saistīta um, rokām, vairāk kā 40% nevar sniegt, pārējais nāk no nozars. Nu, nezinu, vai tas ir labs risinājums. Varbūt tiešām jāsadala 40, 30, 30 vai 40, 40, 20 vai kā savādāk. Nacionālām iestādēm jāturpina maksāt. Viņi taču arī saņem savu naudu no finanšu nozars. Nav tā, ka viņi saņem eh, ka viņi spiest ar budžeta līdzekļiem dalīties. Šeit svarīgi ir saglabāt nacionālas kompetentās iestādes kā tādas, un eh, lai nebūtu tā, ka viņas eh, pazūda. Un, protams, ka finansējumam jābūt orientētam uz sniegumu. Tālāk par integrāciju, vides, sociālajiem un līdzīgiem aspektiem. Man nav nekas pret to, ka mums ir ilgspējīgas investīcijas, ka mēs tās īpaši atbalstam, bet ilgspējīgs nenozīmē automātiski stabilas investīcijas. Piemēram, ieguldījumi zaļās lietās ir labi, bet tas var būt arī uh, nedrošs projekts, nestabils. Tāpēc jābūt piesardzīgiem. Līdz ar to uzskatu, ka pasākums kā tāds ir ļoti svarīgs, ka mēs tagad diskutējam par šiem jautājumiem. Jā, jā, jā, es to līdz beigšu priekšsēdētāju jā, vajadzīgas vēl plašākas diskuti, diskusijas ar uzraudzības aģentūrām, ar nacionālām kompetentām iestādēm, lai mēs nonāktu pie laba risinājuma. Liels paldies! Goes pārstāvja nav, došu vārdu Svenam Gigoldam, bet gribēju atvainoties, jo man savā ievada runā man vajadzēja norādīt, ka uh, parlaments, uh, strādājot pie šā likumdošanas priekšlikuma, balstās uz uh, to mūsu rezolūciju, kas bija par uh, kapitāla tirgus savienību, bet arī uz mūsu iepriekšējā sasaukuma veikumu, strādājot pie aģentūra izveidas. Paldies, un paldies arī par laipniem vārdiem. Es tikai gribētu teikt sakojošo. Domāju, ka parlamentam jau ir eh, savu pieredze šajos jautājumos, un mēs esam centušies palīdzēt eh, Eiropas uzraudzības iestādēm, lai tās kļūtu eiropeiskākas, efektīvākas un tāpat laikā proporcionālas. Tātad tāda bija sākotnējā ideja. Un es ļoti labi atceros tās naktis, ko pavadījām trialogos, lai aizstāvētu savu pozīciju. Un eh, mēs pamācām daudzas pozitīvas izmaiņas, jo mums eh, bija šis eh, kopīgais skatījums. Un es ceru, ka šis kopīgais skatījums, tātad, lai būtu vienoti kapitāla tirgi, stabili un lai tie arī kalpot reālai ekonomikai un patērētājiem un investoriem, tas, manuprāt, ir joprojām mūsu kopīgais skatījums. Un, uh, Eh, tagad skatoties, eh, ko mēs eh, sasniedzām, kas bija pareizi, kas nebija pareizi, domāju, ka šobrīd esam daudz labākā situācijā nekā mēs bijām, jo sākot nebija regulējošā kompetence un nebija tirgus integrācija. Un Eirozona mums ļoti labi parāda, kāpēc arī mums ir makroekonomiskās nepieciešamības nodrošināt spēcīgāku un integrētāku kapitāla tirgu. Uh, Un tāpēc es domāju, ka parlamentam ir visi iemesli turpināt mm, šajā loģikā. Mans 2014. gada ziņojums pēc e, ilgām debatēm šeit arī ir e, palīdzējis. Nu, vismaz daļēji, nu, būsim, protams, pieticīgi. Tātad informējot e, komisiju par tās priekšlikumu, un viens no galvenajiem jautājumiem, lietām, ko mēs konstatējām, ir tas, ka uh, šīs Eiropas uzraudzības iestādes nav izmantojušas visas savas kompetences. Tātad ļoti daudz kompetences nav pilnībā izmantots, jo mm, šīs mm, locekļu iestādes, kas ir nepieciešams, lai pieņemtu kādu lēmumu, tās nebūtu nevēlas viena otru kontrolēt. Un mēs zinām, ja mēs kontrolējam vienu no šīm dalību iestādēm, tad mēs būsim nākošie. Un tātad šāda pieeja padara to visu grūtāku. Tāpēc domāju, kaut gan. Uh, ka, ka parlamenta dabīgā loma ir aizsargāt un paplašināt šos pieticīgos soļus, ko komisija ir spērusi, lai stiprinātu Eiropas dimensiju eh, šajās Eiropas uzraudzības banka iestādēs pārvaldībai, jākļūst eiropeiskākai un jābūt eh, veidotai tādā veidā, lai interešu konflikti būtu ierobežoti. Otrām kārtām. Tad, kad mēs veidojām Eiropas uzraucības iestādes, mums vajadzēja tuvāk aplūkot makro uh, mm, uzraudzības aspektus. Eh, eh, Burkhards Balts jau minēja šo potenciālo interešu konfliktu eh, starp SAB, ECB ietvaros. Bet otrais mm, jautājums ir arī, ka mm, Eiropas uzraudzības iestāde numur B tā kļūst, tā trūkst atbildības sfēra Ir cilvēki, kuru karjeras ir saistīts ar jautājumu, vai mēs eh, panācām makrouzraudzību pareizi vai nepareizi, vai mēs eh, krīzes indikātorus pareizi vai nepareizi esam uzmanējuši, bet tā ir super liela struktūra, kas ļauj praktiski jebkuram būt eh, bezatbildīgam. Es domāju, ka mm, šīs B uzraudzības iestādes pārvaldība ir ļoti problemātiska, un man ļoti satrauc viņu pārvaldība nekā mm, pārējo iestāžu pārvaldība. Tad, kad mēs veidojām šīs uzraudzības iestādes, mēs nu, piešķīrām tāds būtisks aspekts to mandātam, it īpaši patērētāju un investoru aizsardzību, bet mēs nemainījām nekādā būtiskā veidā e, personāla izmantošanu. Tātad mēs pielikām klāt uzdevumus, bet nepielikām klāt e, personālu. Un tajā brīdī mums nebija nekāda ietekma uz budžetu. Tagad, domāju, mums vajadzētu to pārskatīt Es pozitīvi vērtēju arī Keijas Svinbarnas eh, rakstīto izpildes apstiprināšanas eh, dokumentā par to, cik daudz laika un naudas tiek lietots regulatoriskiem pasākumiem un cik daudz tad tagad vajadzētu būt eh, ielikt patērētāju un investoru aizsardzībā un izpildē. Protams, Eiropas uzraudzības iestāžu loma investīciju kontekstā nav, teiksim, ka cilvēkam kas kaut, kas, kaut ko zaļu vajadzētu deklarēt kā riska, kā bez riska struktūru, bet eh, nē, te ir runa par to, kuri produkti ir sociāli un eh, lai cilvēks varētu pieņemt lēmumus. Un Volfas piekrīt jums bieži vien, ja jūs veicat vidē draudzīgas lietas vai ieiet jaunajās tehnoloģijās, pat ja tā ir zaļa, bet tā ir riskantāka nekā darīt citas lietas. Tā tad ir eh, iespēja palielināt caurskatāmību un eh, šo riska apzināšanos un izpratni, bet tas nav ar domu, lai veicinātu tādas eh, neskaidras lietas, kas galīgi nav drošas. Es domāju, ka šeit Eiropas uzraudzības iestādēm ir sava loma, bet nevajadzētu to jaukt ar tādu kā reklamēšanas lomu, tā nav viņa loma, un eh, šīs Eiropas uzraudzības iestādes nākuši klē ar labiem priekšlikumiem, un tāpēc to arī vajadzētu atzīt eh, to mandātā nākamajā sasaukumā. Paldies! Nonākam pie brīvā mikrofona sadaļas. Tātad deputāti, kas vēlas izteikties. Danuta Hūbnere. Vai vēl kāds, kas, kas vēl grib izteikties? brīvā mikrofona sadaļā, lai mēs saprotam, cik daudz laika mums ir Danuta Hūbner tikai. Vēl kāds? Labi, Danuta. Paldies! Paldies par eh, to, ka ir izstrādāts šis darba dokuments, ko mēs saņēmām vakar. Tas ir ārkārtīgi noderīgs, ir īpaši tādam cilvēkam kā es, kurš ir eh, bijis referents par imirdīvi mm, dosie, un es pilnībā piekrītu jums, ka. Uh, Mēs dzīvojam laikos, kad mums ir jāstiprina šī Eiropas uzraudzības eh, arhitektūra. Tas ir pilnīgi obligāti, un mums ir nepieciešams, nepieciešama eiropeiskāka mm, pieeja visās sistēmās, un tāpat laikā jādara viss, lai uzrauga būtu respektēti un ticami arī globāli, un tas, manuprāt, ļoti spēcīgi saistās arī ar efektīvu pārvaldības eh, struktūru šiem uzraugiem, un īpaši tas attiecās uz ESMA. Uh, Imit arī, tas arī maina esmas regulu, un esma vairāk eh, gūs tādas eh, um, uzraudzības pilnvaras par CZP, un tāpēc man liekas, ka mums ir nepieciešams tāds konsekvents eh, rezultāts, un beigās nepieciešama esma struktūra, kas uh, reāli darbotos. Gribētu uzsvērt nepieciešamību saglabāt uh, integrētu pieeju Eiropas Savienības uh, centrālajām uh, CCP. Um, jāraugās arī, kāds ir um, mērķis visam šim priekšlikumam, un tikai tad mēs varēsim um, iegūt šīs sinerģijas, uh, ja mēs paredzēsim uh, resursus un sinerģijas, un mm, tas ir jāizmanto gan centrālo darīju starpnieku uzraudzībai, un arī trešo valstu uzraudzībai, un es domāju, ka esmas uh, kā uzraudzības uzticamība attiecībā uz trešo valstu tikai iegūtu, ja mēs eh, piešķirtu vairāk eh, pilnvaras uzraugot eh, šos centrālus darījus starpniekus tieši Eiropas Savienības ietvaros un jāsaglabā šī integritāte starp uh, Eiropas Savienības ietvaru un trešo valstu uzraudzību un jānodrošina mm, tā tad šī uzraudzība bez tādas nepieciešamas sarežģītības. Paldies! Brains Heis nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mm, par jūsu darbu pie šī dokumenta, paldies arī par diskusijām. Jā, mēs esam šobrīd daudz labākā situācijā, man šķiet. Es domāju, ka Eirozonas ekonomikas mm, stāvoklis šobrīd, un mm, man liekas, ka lielā mērā tas ir pateicoties tām sistēmām, ko mēs izveidojām pēc krīzes. Uh, kuras ir tādas izturīgas un kas ir ļāvušas mūsu ekonomikām, Eirozonā un arī Eiropā atkopties. Un es domāju, ka lielā mērā tur ir runa par uzticību regulētājiem un um, uzlabot regulējošo vīdi. Mums vajadzētu mm, izvērtēt eh, to, kas ir bijis labs, kas nav labs, kas ir darbojies, kas nē. Bet runājot par labo praksi mm, visās jomās, es domāju, ka mēs esam daudz labākā situācijā, un to arī vajadzētu attiecīgi atzīt. Visiem vajadzētu šai parlamentāco atzīst, ka izmaiņas, kas ir izdarītas, tās principā ir darbojušās, neskatoties uz to, ka, protams, konstanti ir jāpārskat šīs izmaiņas, lai tās būtu efektīvas. Daži problēma jautājumi mm, komisijas priekšlikumā tomēr ir viss šis jautājums par regulējušo arbitrāžu. Mēs cenšamies radīt vienlīdzīgas spēles noteikumus, bet ir jāizmanto pilnu uh, vienotā tirgus un finanšu pakalpojumu potenciālu. Un ir svarīgi šajā ietvarā, ka ja jūs pārējat uz pilnībā harmonizētu pieeju lokalizētiem regulējušiem pakalpojumiem attiecībā uz to, kā finanšu institūcijas darbojas, tad, nu, tur pastāv problēmas. Mums tas jāņem vērā, nodrošināt, lai būtu sistēma, kas ir konkrētam mērķim un situācijai atbilstoši. Es saprotu, ka mērķis vienmēr ir eh, manī, maini, mazināt šo regulējošu arbitrāžu, bet tomēr ir zināmas lietas, kas ir nepieciešams. Vēl viena lieta. Ja mēs pārējām uz ļoti harmonizētu pieeju Eiropas eh, standartos un regulējumā, tad investīcijas aizies no Eiropas. Mēs negribam radīt jaunu Eiropas Savienības protekcionismu. Uh, Eiropa ir eh, veiksmīgāka tad, kad tā ir atvērta investīcijām no visas pasaules. Un īpaši, ja mēs skatāmies, kas notiek ASV, šobrīd es domāju, ka mums ir jādara viss, lai piesaistītu investīcijas Eiropā. Un eh, attiecībos fondu regulējumu, man liekas, ka mums būtu jāpāriet uz šādu sistēmu par deleģēšanu. Man ir zināmas bažas šajā jautājumā. Uh, tādi fondi kā UCITS un FMS ir izveidoti, un uh, mums jau ir bijis deleģējums iekļauts uh, šajā darbībā bez esmas autorizācijas, un uh, Un attiecībā uz trešajām valstīm tur nepieciešams ciešāks esmas eh, mm, pārskats uzraudzības. Domāju, ka mums to vajadzētu pārdomāt un jāuzdod jautājums, vai tas ir pareizais ceļš attiecībā uz eh, ārpakalpojumu izmantošanu un arī tiem trūkumiem, kas šobrīd ir tirgu. Jā, ir problēmas saistībā ar Brexitu, to mums ir jāplūko. Īpaši satraucoši, manuprāt, ir tas, kāda ir ietekmas deleģēšana, tātad un Brexit ietekme ja būs tāds mm, smags Brexits, tad mm, tiks zaudētas mm, šīs delģiešanas tiesības, un tās var savukārt mainīties ļoti būtiski par. Mm, Nacionālo regulātoru veidošanu, mm, ko tā tiem uzņēmumiem, nu, mēs jau esam runājuši par prospektu regulāciju, regulu, un komisija atkal to grib mainīt. Uh, šī pārskara ietvaros, un tā nav efektīva uh, tiesību veidošana. Mums ir nepieciešama uh, zinām paredzamība no visu šī projekta, un uh, pēdējais komentārs par CMU. Daudz esam darījuši venture kapitāla, riska kapitāla ietvaros, tālāk runājot arī par prospektu direktīvu. Es domāju, ka esam izveidojuši tādus vienādus spēles noteikumus, tad mēs nevaram tagad šajā pārskatā iekļaut tādas uh, birokrātiskas, um, visaptverošas prasības. Es te nav tik daudz par autorizācijas pusi, bet, uh, nu, visi tie rezultāti, kas varētu raksties no tādiem viedokļiem, tas varētu radīt problēmas CMU, jo mēs joprojām esam tādā agrīnā stāz, fāzē. Bet paldies abiem līdzreferentiem. Merci beaucoup. Es, ja d'autres... Paldies, vai vēl citi kolēģi vēlas uzstāties? Ja nē, tad došu vārdu Burkhārtam Balcam, kurš rezumēs pirmo viedokļu apmaiņu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kuri šodien uh, piedalījās pirmajā viedokļa apmaiņā. Tas bija ļoti noderīgi, ka mēs to tik agrīni jau organizējam. Un ko es uztvēru kā būtiskāko šodien? ir tas, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs arī turpmāk saglabāsim taisnīgu līdzsvaru starp Eiropas uzraudzības aģentūrām no vienas puses un nacionālām kompetentajām iestādēm no otras puses. Kolēģi Klīnca sacītais man likās ļoti svarīgi, ka nacionālai uzraugi nedrīkst kļūt galu galā par otrā šķiras uzraugiem. To es varu tikai atbalstīt. Un arī tas, ko Svens Gīgolds sacīja, ka mums vajadzētu plašāk vēl diskutēt par ESRB, it īpaši attiecībā uz to, kādi pienākumi ESRB būtu nākotnē. Man vēl arī svarīgs punkts ir šāds. Regulējuma arbitrāža kā temats ir jādiskutē. Un galu galā pārskatot aģentūras, eh, es domāju, ka ja mēs to nedarīsim, saņemsim daudz pārmetumu. Un tas būtu arī viens no jautājumiem, kas būtu apspriežams šeit parlamentā. Kā jau es minēju, paldies par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Ar nepacietību gaidu tālāk sadarbību ar tevi, Pervānšu, ar citiem ēnu referentiem un, protams, visiem citiem kolēģiem šeit komitejā. Paldies! Um, merci beaucoup. Liels paldies! Nu, varbūt man to vajadzēja darīt pirms tam. Es gribu jautāt, vai komisijas pārstāvis vēlas uzstāties. Mums ir nedaudz laika, bet jums absolūti nav, nav pienākums to darīt. Nu, labi. Tā tad vēlējos uh, pateikties tāpat, kā to darīja Burkhards Palts par pirmo viedokļu apmaiņu. Uh, Nu, daudz kas izskanēja, ka es Vīnbērne norādīja, ka ir nesaskaņotība starp IDD un MIFID, un nu, mēs daudz šādus piemērus varētu minēt, un tieši tādēļ būtu jāpārskata šo iestāžu kompetence, bet jāņem vērā arī nacionālo kontrolas iestāžu pieredze, kompetence, jo Eh, tās atrodas vistuvāk tirgus dalībniekiem un eh, detalizētu pārzina tirgu. Bet mums ir jābalstās uz šo pieredzi, jāizstrādā doktrīna un saskaņota Eiropas eh, uzraudzības sistēma. Un, nu, tas šīs dienas priekšlikumā tā neparādās. Un ir arī taisnība, ka ne jau šajā ziņojumā mēs uh, pieņemsim lēmumus par spēku samēru vai par pienākumu sadali, bet ir jādomā par uh, nākotni, par šo jautājumu risināšanu nākotnē. Nu, Valfs Klīns arī norādīja, ka uh, Eiropas uzraudzības uh, aģentūras vai iestādes jau arī nevar uh, tā pamācīt dalībvalsts jums taisnību, bet tāpat laikā arī ne, ne tā, arī otrā virzienā tas tā būtu iespējams, un nacionālās uzraudzības iestādes šobrīd ir tā kā, nu, spēlē tādu spēli, ka viens otru ir saķēris aiz uh, svārku atloka, un uh, ja kāds viens sāk kustēties, tad visi tur kustās, un viss ir tā kā sastins. Un nacionālām iestādēm būtu jāraugās, lai uh, tiesību akti tiktu īstenoti, un lai tas viss notiktu tāpat laikā Eiropas um, garām. Un kontrols iestādes arī neizmanto visas pilnvars, kas tām ir, un uh, šī pārvaldība tā daļēji uh, pati sevi bloķē. Un ar to mums ir jātiek galā. Tālāk par to, kā tas sasaucas ar MIR 2. Un, ja jūs arī iepazīstaties ar Emīru 2, tad jūs konstatējat, ka priekšlikums ir izstrādāts vēl pirms tam, kad komisija bija izlēmusi, ko tā piedāvās attiecībā uz uzraudzības iestādēm, jo Emīru 2 ir atsauce uz pārvaldes. Uh, uh, struktūru, kura vairs uh, nav paredzēta uh, šajā priekšlikumā. Līdz ar to uh, nu, arī parlaments tiešām var dot savu ieguldījumu šajā darbā. Un tieši turpinot Buhārda Balca teikto, man arī jāpauž nožēla par to, ka mēs, ka mēs sapratām padomē, uzsākas diskusijas par to, pēc kādiem kritērijiem tiks izlēmts tas, uh, kā, uz kurien tiks pārcelta šīs iestādes atrašanās vieta, bet mēs neesam iesaistīti šajā procesā, kaut arī esam likuma devēji. Un es domāju, ka mums vajadzēja arī par to diskutēt tā vietā, lai nu mēs tā uh, cīnītos uh, tādā cīņā par, uh, par šiem budžeta aspektiem, par nomas maksu, bet gan mums būtu drīzāk bijis jācīnās par uh, pareizo kritēriju izvēli banku iestādes um, atrašanās vietas izvēlei. Un beigu beigās lēmumu pieņemšana eh, tika pieņemta nerespektējot eh, līdz likumdevējas, eh, līdz likumdevēja iestādi. Es uh, saprotu, ka visi tagad nepacietībā sagatavot grozījumu šiem uh, priekšlikumiem, bet vispirms gan mums notiks uzklausīšana 27. februārī no 9 līdz 11. Tagad pāriesim pie balsošanas, un es nododu sēdes vadību mūsu priekšsēdētājiem, kurš ir atnācis, bet laikam vēl uh, turpin uh, vest sarunas. Tagad īsts pārtraukums sēdē. So, colleagues, Kolēģi, 5 minūšu pārtraukums pirms balsošanas.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

Es aicinu jūs ieņemt vietas, ievietot balsošanas kartītes mašīnā. Test. Test. Un um, pārbaudām balsošanas iekārtas. Lūdzu, balsojam. Tātad tas ir pārbaudas balsojums. Yes. Maybe an issue about speed. We have still two colleagues to... Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Divi ir ielikuši kartes iekārtā, bet nav nobalsojuši. Lūdzu, gribu lūgt visus nobalsot, lai mēs varam pārbaudīt sistēmu. Tas būtu ļoti labi, ja visi varētu nobalsot. Vēl viens nav nobalsojis. Joprojām viens nav nobalsojis. Labi. Tad beidzam šo testu balsojumu. Un varam sākt ar pirmo ziņojumu, par ko šodien būs balsojums. Svinbērnas un Vaizekera ziņojums par centrālo darījumu partneru atvesaļošanas un noregulējumu režīmu. Sākam ar grozījumu numuru 34, kas par pret atturas pieņemts. 35. kurš par pret atturas pieņemts. A kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 38. grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 274. un 39. grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 40 par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas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 pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss E. Kāpēc man saka pāriet uz 288? Sorry, there is an inconsistency in the voting kaut kāda neatbilstība balsošanas sarakstā, saka priekšsēdētājs. Man šķiet, ka man jāpāriet pie kompromisa E, saka priekšsēdētājs. Jā, tātad kompromiss E, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 295, kurš par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. 301. grozījums, kurš par pret pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 302. kurš par, pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. H kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 61, kurš par pret atturas pieņemts. I kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss eh, J, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss K, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss L, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss M, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss eh, N, kurš par pret atturas pieņemts. Kom grozījums 354, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss NA, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Grozījums numur 92, kurš par pret atturas pieņemts. 93, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss O, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 96, kurš par pret atturas pieņemts. 362, kurš par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 363. kurš par pret atturas pā, noraidīts. 364. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss P, kurš par pret atturas pieņemts. 307, atvainojos, kompromiss Q, kurš par pret atturas pieņemts. 391, kurš par pret Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Viens no SND par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 398. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 116. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 117. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 118. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 404. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 119. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 405. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 120. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 406. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 407. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 121. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 408. Kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski 408. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts, tā tad noraidīts. 122. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 123. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 409. Kurš par? Pret pārbaudam 409. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 410. kurš par? Nē, es atvainojos, tas atkrīt. 124. kurš par? 124. Nē, priekšsādātājs saka, tas ir atbilstošs. 410. Nē, tomēr tas atkrīt, tas atkrīt. 124. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 411. kurš par, pret, pārbaudam, elektroniski 411. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 125. kurš par pret atturas pieņemts. 412. kurš par atkrīt. 126. kurš par pret atturas pieņemts. 127. par pret atturas pieņemts. 413. kurš par pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 414. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 415. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 128. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 416. par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss R. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 129. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 130. kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss S, eh, kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad man ir jāpieraiet uz 132. Jā, tā ir. 132. kurš pār pret atturas pieņemts. 433. kurš pār pret atturas noraidīts.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 Pārbaudam 437. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs kāpēc domāju, ka tas varētu būt pieņemts, saka priekšsēdētājs. 438. Kurš par pret atturas? Noraidīts. 439. par pret atturas. Noraidīts. 135. par pret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 pret atturas pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. Kompromiss V, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss W, kurš par pret atturas pieņemts. 153. kurš par. Balsojam blokā sākot ar 153, 154, 155, kurš pārpret atturas pieņemts, 475, 476, 77, tie atkrīt. Tad mēs pārējām pie 478, kurš par pret. Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 156. kurš par pret atturas pieņemts. 157. kurš par pret atturas pieņemts. 481. kurš par pret atturas noraidīts. 482. kurš par pret pārbaudam elektroniski. 482. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 483. Kurš par? Pret. Pārbaudam 483. Šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 158. Kurš par? Pret pret atturas pieņemts, 484. par pret pārbaudam, 484. elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 493. kurš par pret atturas noraidīts. 494. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 496. Kurš par? 495. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 498. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 500. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 501. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 502. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 503. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 162. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 163. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts, 504. kurš par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balss vairāk. Un 505. par pret atturas noraidīts. Kompromiss X, kurš pār pret atturas pieņemts, kompromiss Y, kurš pār pret atturas pieņemts, grozījums nē. Jā, 520, kurš pār pret atturas noraidīts. 169, kurš pār pret atturas pieņemts. 170, kurš pār pret atturas pieņemts. 523, kurš pār pret atturas pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 524, eh, kurš par pret atturas noraidīts. 172, kurš par pret atturas pieņemts, 173. kurš par pret atturas pieņemts, 528 par pret atturas noraidīts, 529 kurš par pret atturas. Pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot elektroniski. Noraidīts. 174. kurš par pret atturas pieņemts. 175. par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 531, kurš par pret atturas pieņemts. 533. par pret atturas pieņemts. 176. kurš par pret atturas pieņemts, 177. kurš par pret atturas pieņemts, 534. kurš par pret atturas pie, noraidīts, 535. kurš par pret šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski par 535. Beidzam balsot. Noraidīts. 178. par, pret, atturas, pieņemts. 537. par, pret, atturas, noraidīts. 179. par, pret, atturas, pieņemts. 538. par, pret, atturas, noraidīts. 539. par, pret, atturas, noraidīts. 540. par, pret, atturas, noraidīts. 541. un 542. kurš par pret atturas noraidīts. 180. par pret atturas pieņemts. 543. par pret atturas pārbaudam. 543. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balsts vairākumu. 154. pār pret atturas noraidīts. Es atvainojos 544. saka runātājs, saka priekšādātājs. 544. pār pret atturas pārbaudam, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 545. par pret atturas pieņemts. Kompromiss ZA, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 551552, kurš par pret atturas noraidīts. 553. par pret atturas noraidīts. 554. par pret atturas noraidīts. 182. par pret atturas no, pieņemts, 183. par pret atturas uh, pieņemts, 555. par pret atturas. Man jāpārbauda, cik priekšsādātājs sākam balsot elektroniski. Nīpatnē situācija. Šķiet, kādam vēl jānobalso. Viens no tautas partijas pa daudz. Viens no tautas partijas pa daudz. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt astoņdesmit ceturtais līdz simt deviņdesmit trešajam. Kurš pār? pret atturas pieņemts, kompromiss AA, kurš pār pret atturas uh, pieņemts. Grozījums 583, kurš pār pret atturas pieņemts. 203, 204 blokā, kurš pār pret atturas pieņemts. 205 pār pret atturas pieņemts. 206, 207, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss AB, kurš pār pret atturas pieņemts. 2 211, 212 pārpret atturas pieņemts, 213, kurš pārpret atturas pieņemts, 592 līdz 598 blokā, kurš pārpret eh, atturas pieņemts, kompromisā C, kurš pārpret atturas pieņemts, Mm, kompromiss AD, kurš pār pret, tātad kurš pār pret atturas pieņemts. 219. Eh, kurš pār pret atturas noraidīts. Ot, pirmais grozījums, kurš pār pret atturas eh, pieņemts. Otrais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 220. par pret atturas noraidīts. 200, nē, pārbaudam 220. Tātad sākam balsot 220. Divsimt divdesmitais. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. kurš pār? Pret Atvainojos ar priekšsēdētājs, kurš eh, tātad par pret atturs pieņemts. Trešais, kurš par pret atturs pieņemts. 222. par pret atturs. Pārbaudam elektroniski. Nesmu redzējis pietiekam daudz paceltas rokas. Sākam balsot eh, elektroniski. Pārbaudam 222. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu. 223. Kurš par? Pret. Atvainojos. Neredzu tautas partijas pozīciju. Tātad 223. Eh, eh, sākam balsot elektroniski pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 224. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam, labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 227. par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts, 228. par pret atturas. Mm, šķiet, ka norādīts, bet tā, tomēr pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais, kurš pār pret atturas pieņemts. Astotais pār pret atturas eh, pieņemts. Kompromiss AE aks, pieņemts. Devītais, desmitais pār pret atturas pieņemts. Kompromiss AEA, e, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss AF, kurš pār pret atturas pieņemts, grozījums 234, kurš pār pret atturas pieņemts, 232 par pret 235 eh, pārbaudam. Vote is closed. Beidzam balsot. rejected. Noraidīts. 236. kurš par pret. Pārbaudam elektronas 236. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 237. kurš par pret. Jūs esat pār pret. Noraidīts. 238. pār pret atturs pieņemts. 13. kurš pār pret atturs pieņemts. 14. kurš pār pret atturs pieņemts. 239. pār pret atturs pieņemts. 15. pār pret atturs pieņemts. Kompromisā AG pār pret atturs pieņemts. 17. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts, AH, kurš par pret atturas pieņemts, AI par pret atturas pieņemts, 247. par pret pārbaudam elektronis 247. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. pār Tas atkrīt tomēr. Jā, atkrīt 20. Eh, pāriem pie 249. pār pret atturas pieņemts. 22. pār pret atturas pieņemts. 251. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss AJ pār pret atturas pieņemts. 255. pār pret. Pārbaudam 255. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 256. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 25. Par. Pret. Atturas pieņa, e, pieņemts, 257. pār pret atturas noraidīts, 26. pār pret atturas pieņemts, 258. pār pret atturas noraidīts, 27. pār pret atturas pieņemts, 259. pār pret. Pārbaudam, sākam balsot 259. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. pār pret atturas noraidīts. 28. pār pret atturas pieņemts. 261. pār pret šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 262. un 263. kurš pār pret atturas noraidīts, 264. pār pret atturas pieņems, 265. pār pret atturas pieņems, 266. neatkrīt, 30. pār pret atturas pieņems, 31. pār pret atturas pieņems, 32. pār pret atturas pieņems, 33. pār pret atturas pieņems, 267. pār pret atturas pieņems, 268. pār pret atturas noraidīts. Kopumā par tekstu ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 40 balsām palsīm pār, 3 pret, 6 apturās. Tātad pieņemts, sveicam referentus. Un tagad balsojam par uh, starpiestāžu sarunām. Un uh, šīs komandas sastāvu, personāla balsojums, sākam balsot. Jākop, lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 50 pār 3 pret 5 atturās. Tātad sveicam abus līdz referentus. Very good. So now we hope the trial will be equal. Ceram, ka arī trialogs būs tikpat veiksmīgs. Now we can move to... Uh... Tagad varam pāriet pie NKI regulas uh, ziņojuma. Amendment 34. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss, man jāsaka, ka šeit ir drukas kļūda natural ir jāuzlās kā national account, tātad D kompromiss pār pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņēmts, 12. par pret atturas pieņēmts, 13. par pret atturas pieņēmts, 40. par pret atturas no, eh, atkārto, eh, noraidīts, 14. pieņēmts, E kompromiss par pret atturas pieņēmts, F kompromiss par pret atturas pieņēmts. 46. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, balsējam elektroniski par 46. grozījumu. 46. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, 1. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts, 20. Uh, A kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. grozījums pārpretāturas pieņemts, B kompromiss pārpretāturas pieņemts, piektais grozījums par pretaturas pieņemts, C kompromiss par pretaturas pieņemts, sestais grozījums par pretaturas pieņemts, septītais grozījums par pretaturas pieņemts. 31. grozījums pārpret atturas noraidīts, 32. pārpret atturas pieņemts, 33. par pret atturas noraidīts personāla baldē, balsojums par tekstu ar grozījumiem. Beidzam balsot. 53 par 4 pret neviens neaturas. Tagad balsosim par sarunu uzsākšanu. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. 52 par 4 pret 1 atturas. Tagad Werners Langens uh, at, attur atteikšanās no iebilduma komisijas deleģētā regula, ar ko deleģēto regulu groza attiecībā uz piemērošanas sākuma datumu. Sākotnējais teksts pirmā otrā punktā pieņemts, ievilkumi par pretatturas pieņemti, apsvērumi par pretatturas pieņemti. Par tekstu kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzām balsot 51 pret, pār 1 pret 6 atturās. Pieņemts. Nākamais. Kom... Agrīnā iebildumu necelšana ieteikuma pieņemšana komisijas regulāru, kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartu uh, Uh, standartā groza regulu. Pirmais, otrais punkts kopā par pretaturas pieņemts, ievilkumi visi kopā par pretaturas pieņemti, apsvērumi visi kopā par pretaturas pieņemti par tekstu kopumā, balsojam personāla balsojumā, sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pār 4 pret 4 atturās. Tagad Emanuela Morela ziņojums par obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārobežu schēmām. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret atturas pieņem, noraidīts, 82. par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 82. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 86. grozījums par pret atturas. Noraidīts 87. par pret atturas. Noraidīts 8 un 88 par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 113. grozījums par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pretaturas pieņemts, H kompromiss par pretaturas pieņemts. 122. grozījums par pretaturas pieņemts, 123. par pretaturas pieņemts, 18. par pretaturas noraidīts, 124. par pret atturas pieņemts, 125. par pret atturas pieņemts, 19. par pret. Man šķiet, ka pieņemts, bet balsosim elektroniski, pārbaudīsim rezultātu. Beidzam balsot. Pieņemts 20. grozījums par pret. Pārbaudīsim 20. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. 32 grozījums, 34. pārpret atturas noraidīts, K kompromiss pārpret atturas pieņemts, L kompromiss pārpret atturas pieņemts, 47. pārpret pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. par pret pārbaudīsim. Um, balsojam elektroniski par 61. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Pārējām pie 63. Par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 63. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts, 73. par pret atturas pie, noraidīts, 74. par pret atturas noraidīts, 75. par pret atturas. Es un D atbalsta. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 76. par pret. Pārbaudam rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem personāla balsojums. Beidzam balsot. 50 pār 2 pret 5 atturas. Balsojam par uh, rezolūciju. Pirmais ievilkums par pretaturas pieņemts, līdz ar to uh, likumdošanas rezolūcija pieņemta ar grozījumu. Apsveicam referentu. Tagad balsojam par iet priekšlikumu eh, dot piekrišanu eh, noslēgt Eiropas Savienības un ASV valsts divpusējo nolīgumu par eh, apdrošināšanu. Un šeit ir personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņēms 50 pār 2 pret 6 atturas. Apsveicam sarunu vedējus. Tagad. Trīsdesmit sekundžu pārtraukums. So, very good. Ļoti labi. Tagad balsosim par Sandera Lūnes ziņojumu Banku Savienība. 93. grozījums par pret atturas noraidīts, 89. par pret atturas noraidīts, 8, 92. par pret atturas noraidīts Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 92. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. par pret atturas pieņēmts, A kompromiss par pret atturas pieņēmts, 100. grozījums par pret atturas noraidīts, 101. pārpret atturus noraidīts, 103. pārpret atturus noraidīts, B kompromiss pārpret atturus pieņemts, kompromiss C pārpret atturus pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts, E kompromiss par pret atturas pieņemts, 114. par pret atturas noraidīts, 124. par pret atturas noraidīts, 125. par pret atturas noraidīts, 126. par pret atturas noraidīts. 117. pārpret atturas noraidīts, 119. pārpret atturas noraidīts, F kompromiss par pret atturas pieņemts. 149. par pret atturas noraidīts, G kompromiss par pret atturas pieņemts, 146. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu valstēm elektroniski par 148. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balsts pārsvaru. 150. par pret atturas noraidīts, H kompromiss par pret atturas pieņemts, I kompromiss. Šeit ir mutisks grozījums, ko iesnieguši zaļie referents. Liels paldies par iespēju balsot. Jā, ļoti svarīgi mums nebija sākumā vajadzīgs papildu laiks, pagarinājums, tā tika teikt sesijas sākumā, tas bija labi. Es gribētu iebilst pret šo mutisko grozījumu, tas ir pretrunā ar ļoti konstruktīvo sarunu garu, kas mums bija ēnu referents sanāksmēs un gribu izteikt iebildumu. Līdz ar to balsojam par kompromisu bez mutiskā grozījuma. Patiesībā man ir nepieciešami čet, vismaz četru deputātu atbalsts, kas iebilst pret šo grozījumu. Tā tas arī ir. I kompromiss bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. 184. pār pret atturas noraidīts, 185. pār pret atturas pieņemts, 186. pār pret atturas pieņemts, 187. pār pret atturas pieņemts, 190. pārpret atturas pieņemts, J kompromiss pārpret atturas pieņemts,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 N kompromiss par pret atturas pieņemts, O kompromiss par pret atturas pieņemts, P kompromiss par pret atturas pieņemts, Q kompromiss par pret atturas pieņemts, R kompromiss par pret atturas pieņemts, 238 par pret atturas pieņemts, 242. par pret pārbaudīsim rezultātu balsojumu par 242. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 255. par pret Pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski par 255. Beidzam balsot. Noraidīts. Es kompromiss par pret atturus pieņēmts. 245. par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 267 par pret atturas noraidīts. T kompromiss ar mutisku grozījumu referent. Tā, ar tādu pašu pamatojumu kā iepriekšējā gadījumā aicinu noraidīt. Vēl lūdzu paceliet rokas, kas ir pret. Tātad balsosim par kompromisu bez mutiskā grozījuma. Par pret atturas pieņemts. Divsimt sešdesmit devītais ar mutisku grozījumu, ko iesnieguši zaļie. Vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Jā, četri deputāti ir pret, uh, par pret atturas noraidīts grozījums. Uh, 278 par pret atturas noraidīts, U kompromiss par pret atturas noraidīts. <laughs> es atvainojos pieņēmums. Atvainojos tiešām. 287 pār pret pārbaudīsim balsēm elektroniski par 287. Beidzam balsot. Pieņemts 288. par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts V kompromiss par pret atturas. Pieņemts dubult V par pret atturas. Pieņemts X kompromiss par pret atturas. Pieņemts Y par pret atturas. Pieņemts YA kompromiss ar uh, referenta. À, tas ir mutisks grozījums, ko iesniedz referents patiesībā. To mēs saucam par uh, YA pārpret atturs pieņemts. 320. pārpret pārbaudīsim. Balsam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 327. par pret. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 331. pārpret atturas noraidīts.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 386 par pret atturas pieņēmts 3. Es atvainojos noraidīt, saka priekšsādātājs. 389 ar mutisku grozījumu pērvanšu vārds jums. Es gribētu ierosināt Uh, mutiskā grozījuma autoram to grozīt un šādi formulēt norāda, ka turpinās diskusijas par atbilstošo juridisko pamatu par pret atturas pieņemts. 392. pār pret atturas pieņemts, sākotnējais teksts, ne par to nav jābalso, man šķiet 3, 8, 7, 8, 8 par pret atturas noraidīti, 390, 391 par pret atturas noraidīti. Pirmais ievilkums par pretaturas pieņemts, pirmais grozījums par pretaturas pieņemts, ievilkumi 3 līdz 5 sā, par pretaturas pieņemti, otrais grozījums par pretaturas pieņemts. Izskatās, ka 3 un 4 atkrīt, nu viņi nē, ne, neatkrīt, 3 pārpret atturas pieņemts, 4 pārpret atturas pieņemts, 5 pārpret atturas noraidīts, sākotnējais teksts ievilkums 6 pieņemts, 6 grozījums pārpret atturas pieņemts, 9 pārpret. Ā, tas atkrīt, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Pārējām pie 18. grozījuma arī, ast, kas ir par, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 18. grozījumu. Šis ievilkums šķiet ļoti strīdīgs. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par pret. Septītais atkā, nē, ne, neatkrīt, saka priekšsēdētājs. Yeah, but there are, yes, so there, we have voted in block, so you have to vote it. Yeah, you have to vote it. Yeah, yeah. so in favor. Again. Tātad par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts ievilkums 7 pār pret atturas pieņemts, 8. ievilkums varam balsot blokā no 7 līdz 14. Nē, nē. Tad jābalso no 7. līdz 9. par pret atturas pieņēms, 10. ievilkums par. Jūs vēlaties balsot ot par otro bloku no 10 līdz 14 par pret atturas pieņemti. Vēlaties pārbaudīt rezultātu, balsojam elektroniski. Man šķita, ka viss bija skaidrs, saka priekšsēdētājs. Beidzām balstot. Pieņemti. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. līdz 25. ievilkums blokā par pret atturas pieņemts, 13. grozījums par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums par Jā, mēs jau nobalsojam par 14, 15 tagad par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas pieņemts, ievilkumi 26 un 27 blokā par pret atturas pieņemts, 17 grozījums par pret atturas pieņemts, ievilkumi 28, 29 blokā par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts, ievilkumu 30 līdz 33 blokā par pret atturas pieņemts, 21. grozījums par pret atturas pieņemts, ievilkumi 34 par pret atturas pieņemts, 35. par pretaturas pieņēmums, 22. grozījums par pretaturas pieņēmums, 23. par pretaturas pieņēmums, noraidīts, 24. par pretaturas noraidīts, 25. par pretaturas noraidīts, 26. par pretaturas noraidīts, 28. par pretaturas pieņēmums, 27. atkrīt pārējām pie 29. par pret atturas noraidīts, 30. par pret atturas pie, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 30. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts, nē, par to nav jābalsto. 79. grozījums par pretaturas noraidīts, 32. par pretaturas noraidīts, 67. par pretaturas noraidīts, 33. par pretaturas noraidīts, AD kompromiss par pretaturas pieņēmts, 43. grozījums par pret uh, balsēm elektroniski par 43. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AFE par pretaturas pieņemts. AG kompromiss par pretaturas pieņemts. 65. grozījums par pretaturas noraidīts, 66. par pretaturas noraidīts, 69. par pretaturas pret atturas noraidīts, ah, H kompromiss par pret atturas pieņēmts, 71. grozījums par pret atturas pieņēmts, 73. par pret atturas pieņemts, 77. par pret atturas pieņemts, 80. par pret atturas pieņemts, 82. par pret atturas Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts par tekstu ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot 48 pār 7 pret 2 atturējās. Apsveicam referentu un viņa komandu. Now, voted... Ejam tālāk. Luigi Morgano, Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma ziņojums. Kompromiss AB, kurš par? pret atturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts, 15. grozījums par pret Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 28. balss So, Izrādās, man nav jaunākais balsošanas saraksts. Atvainojos. Yeah, this is Never. the socialist list. So Never. apparently. So 29. Tātad 29. par pret 29. Izskatās, ka bal sociāldemokrāta balsošanas sarakstā ir problēma. <laughs> So, Jā, man bija tāds pats saraksts. Tur nebija šāds 29. grozījums vispār. Kurš par? 29. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. Tagad 28. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret atturas noraidīts. 31. Par? Pret? Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. par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 Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Kompromiss AA par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums par tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār, 13 pret, 3 atturas. Apsveicam referentu. Okay, so I, this is an, in another page. Yes, now... Jā, tālāk. Kolēģi, lūdzu, noslēdziet balsojumu. Tagad mums jābalso par Eiropas parlamenta pārstāvu izvirzīšanu dalībai Eiropas statistikas padomdevēju komitejā. Šobrīd ir tikai viens kandidāts. Ja iebildumu nav, es ierosinu balsot ar aklamāciju. Kandidāts ir Martušelo kungs. Apsveicām Martu Šēlo kungu. Tad mēs varam noslēgt mūsu intensīvo balsošanas sesiju. Paldies jums visiem! Un varam pārēt pie nākamā darba kārtības punkta. You have a chair.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 Dear colleagues, may I ask those who... Kolēģi, tagad mums tie, kas nevēlas, diemžēl, piedalīties mūsu seminārā, aicinu jūs doties prom tūlīt pat, lai mēs varētu uzreiz sākt darbu. Mēs jau atpaliekam no plānotā laika grafika. Kolēģi, lūdzu! Tie, kas vēlas apspriest balsošanas iznākumu vai kaut ko citu, to tiek aicināti darīt ārpus sanāksmes zāles, lai mēs varētu sākt mūsu nākamo darba kārtības punktu. Tā ir konkurences darba grupas sanāksme par ļoti svarīgu jautājumu. Konkurence gaisa transporta nozarē. Vispirms vēlos sveikt jūs visus. Tas man ir īpašs gods. Sveikt šeit mūsu runātājs, bet pirms, vispirms kolēģi no Eiropas komisijas, Kristofs Dusārkungs. Vai Dusārkungs ir šeit? komisija vispār nav šeit. Esat gan. Bez Debroka kungs un Mamdanijovas kundze pārstāvot uh, konkurences ģenerāldirektorātu un transporta ģenerāldirektorātu Eiropas komisijā. Protams, ka komisija būs gatava atbildēt uz visiem jautājumiem, kas radīsies mūsu darba sesijām. Tā tad būs arī procedūra dokuments sagatavots, e, kur būs iekļauts slaidi no prezentācijām, arī brīfinga dokumenti no ekspertiem, un dokuments tiks publiskots pēc e, paša semināra. Pie tā mums vēl būs jāstrādā. Vēlos arī norādīt, ka pārstāvis no IKO diemžēl atteica dalību, bet IKO nāks klajā ar rakstisku paziņojumu, kas tiks iekļauta mūsu darba dokumenta noslēguma versijā, gala versijā. Tātad, kā vienmēr sāksim ar mūsu referentiem, divi runātāji, kas ir uzaicināti. Kā ir Mituškungs, ekonomikas profesors no Kāls Rojas Tehnoloģijas institūta Vācijā. Sveicināti! Varu sveikt jūs eh, Bavāriešu izloksnē. Un Pablo Mendes de Leons, kurš pārstāv Leidens Universitāti Nīderlandē. Esat sveicināti! Es atteikšos no savas sagatavotās sākuma uzrunas, jo mēs jau kavējam, tāpēc došu vārdu uzreiz eh, mūsu runātājiem. Katram ir atvēlēts desmit minūtes, ceru, jūs eh, esat tam gatavi. Sāksim tādā secībā, kā es jūs nosaucu, tāpēc dodu vārdu Kai Mituškungam vispirms. Micro. Okay. Thank you very much for inviting me. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Tūlīt es ceru, būs redzama arī mana prezentācija uz ekrāna. Mums ir tulkošana eh, praktiski visās, gandrīz vai visās eh, Eiropas Savienības oficiālās valodās, vācu vai kādā vēl vēlaties. So, may I just start anyway? Yeah? Um, many, uh, maybe, uh, some of you... Tad uh, varbūt daži no jums atceras slavenos četrus Āzijas tīģerus - Singapūru, Hongkongu, Dienvidu Koreju un Taivāna. Tas bija 1980. gados. Viņi sagatavoja mētiecīgas stratēģijas, kā iekarot pasaules tirgus atsevišķās nozarēs - tērauda ražošana, mikroshēmas, elektronika. Un tas radīja nepatīkamu sajūtu daudzās attīstītajās valstīs. Tur bija tirzniecības problēmas, arī daži jautājumi saistībā un pasākumi saistībā ar viltotām precēm. Un šobrīd mēs esam diezgan apmierināti, ka mums ir šīs uh, Austrumāzijas izaugsmes dzinējspēki pasaulē. Un Persijas eh, līča valstis, apvienotie Emirāti un eh, Katāra arī ir līdzīga veida tīģeri, varētu teikt. Ne elektronikas nozarei gan, bet eh, pakalpojumu tirgū. It īpaši tie, kas saistīti ar ceļošanu. Tā skaitā starptautiskās aviolīnijas. Varbūt tās būs nākotnes izaugsmes nozares, izaugsmes jomas. Protams, ka šeit arī ir dažādi konflikti. Tad ir vēl viena grupa jaun, jaunie tirgi lielie, kā Ķīna, Turcija, kuriem ir liels iekšējais tirgus, kas būtu kā kontrasts Katārai un Emirātiem. Bet arī viņi vēlas ienākt lielajā avio tirgu, bet eh, attīstības procesā vēl nav gatavi atvērt savus tirgus pārāk daudz, atvērt konkurencei. Kādas tad ir eh, Eiropas Savienības intereses šajās, šajā jomā? Tur ir ekonomiski izaugsme, un eh, tas ļauj integrēt Ehm, to pasaules ekonomikā bez liels valdības iejaukšanās. Bet tur ir jāpieņem, zinām, arī e, kropļojumu tirgū. Tātad te šeit ir dažādas apsūdzības saistībā ar e, valdības sniegtām subsīdijām, un konkrētas summas gan vienmēr tiek apstrīdēts. Tāpat arī ir izvirzīts apsūdzības necaurskatāmībā, ka lidostas e, un arī līdzsabiedrības piedara valdībai, respektīvi valstī, un tad nav pilnīgi skaidrība par subsīdiju piešķiršanu vai nē. Un tad e, lielie tirgi, arī lielās valsts, respektīvi savas iekšējās tirgus neatver. Kā tad ar eh, taisnīgu, godīgu starptautisko tirzniecību? Jā, ir PTO un GATS, bet tas netiek attiecināts uz eh, gaisa satiksmi. Tur ir atsevišķi režīms, bet tas klusē par šādiem tirzniecības strīdiem. Mēs gan varam atsaukties uz Pasaules tirzniecības organizācijas PTO principiem, un ir atsevišķi PTO līgums par subsīdijām un kompensēšanas pasākumiem. Un tur ir jāspēj pierādīt, ka subsīdijas tiešām ir bijušas, tas ir radījis kaitējumu un ka tur ir skaidra saikne redzama. Tātad tas viss ir jāspēj pierādīt. Un eh, tas, protams, ir labi, ka mums ir atsevišķi principi. Uz... No ekonomiskā viedokļa. Ja kompensācijas pa pasākumu ir pamatojami ar to, ka tiek aizsargāts importēšas valstis no nepamatotiem kropļojumiem un transakciju izmaksām. Un tās ir arī koriģējošas eksportējušām valstīm, sakot, ka nevar izveidot ilgtermiņa stratēģiju, kas balstītu tikai vienīgi uz subsīdijām. Tā kā kompensējuši pasākumi var būt noderīgi dažos gadījumos. Uh, lai ko mēs arī darītu, jābūt piesardzīgiem. Tas ir svarīgs vārds. Transporta nozare. Tā ir ļoti atšķirīga no daudzām citām ekonomikas nozarēm, jo transporta nozare valdības iesaistīšanās ar subsīdijām nav nekas neparasts. Valdība apgalvo, ka viņa atbalsta lidostas, un tas ir plaši izplatīti pasaulē. Runājot par kompensēšiem pasākumiem, Šeit ir jārunā par apusējības principu. Mums, piemēram, laika šiem slotiem lidostās arī ir paredzēti šīs pārmantotās normas, tad, kuros laika slotos var lidmašīnas pacelties un nolaisties. Vēlos arī izcelt, ka konkurence gaisa transporta jomā nāk par labu patērētājiem. Aviolīnija nozare ir tā nozare, kur konkurence pagātnē vislabāk ir strādājusi mums ir konsolidācija, ir Berlīna, Alitalija, abi praktiski ir pazuduši, un ko mēs tad redzam, pieaug cenas un pieaug atlikušajiem arī peļņas rādītāji. Līdz ar to konkurence ir mazinājusies, kā mēs varam secināt. Un atlikušās piektās lielās grupas gūs labumu no tā. Līdz ar to domājot par konkurences saglabāšanu, mums ir jādomā arī par to, cik intensīva ir šī konkurence, nevis cenšoties eh, panākt eh, aizsardzību pret konkurenci. Un tagad kopsavilkums ja valsts atbalsts ir eh, apjomīgs un ilgstošs, tad kaut kas, protams, ir jādara šajā jautājumā. Un starptautiskās konsultācijas var palīdzēt ja, jaunatīstības valstīm, kā eksportētājiem. Tomēr, ja mēs izvērtējam citu valstu praksi un lemjam par kompensēšiem pasākumiem, tad vajadzētu ņemt vērā arī vispārējo praksi transporta nozarē, Un jāskatās arī uz mūsu pašu praksi Eiropā. Mēs subsidējam savas lidostas un no tā gūs labumu mūsu pašu lidostas. Un mums ir arī pārmantotās tiesības attiecībā uz lidostu e, šiem e, laika slotēm. Laika nišas. Uh, lai kādas politikas arī tiktu izvēlētas, tās ir ļoti piesardzīgi jāizveido ņemot vērā in, Eiropas Savienības intereses. Jo e, šis formulējums trīs reizes e, parādās regulā, un tas ir arī labi. Komisija vienmēr var lemt, ka mēs neīstenosim nekādas kompensējušas pasākumus vispārējo Eiropas Savienības interešu vārdā. Pirmkārt jau godīgai konkurencei. Uh, Mēs vēlamies, lai mums būtu konkurenti tirgū. Un, protams, esam interesēti arī valstu izaugsmē. Tad, kad regula tiks ieviesta praksē. Tā kā daudz kas būs atkarīgs no izpildu varas Eiropas Savienībā, kā šī regula tiks īstenota. Galvenais vārds ir piesardzība. Nevērsties pārāk asi šajā jautājumā, jo Eiropas Savienības interesi nenozīmē tikai aviolīniju intereses. Es kā pētnieks, jāsaka, jāizvērtējas zinātniski, apkopojot datus, padarot šos datus pieejams sabiedrībai, un tad var koriģēt šo pieeju un varbūt arī izdarīt kādu secinājumus kā mācību no citas nozares. Paldies! Paldies, ka iekļāvāties laikā daudz labāk nekā citi, citi šeit. Precīzi desmit minūtes. Un tagad došu vārdu mūsu otrajam runātājam, Pablo Mendes de Leonam. Uh, Paldies par man doto vārdu, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, uh, cienījamais kolēģi, man te blakus, man ir gods un arī prieks ar jums eh, šo pēcpusdienu runāt par godīgu konkurenci starptautiskā eh, gaisa transportā. Tā ir ļoti svarīga tēma. Esmu sagatavojis pāris slaidus. Tātad lūdzu otro slaidu. Un tur es uzdodu jautājumu. Ko mēs saprotam ar godīgu konkurenci? Eh, domāju, ka tas varbūt nav no jautājums tikai juristiem, bet eh, līgums, uz kur mēs balstām savu darbu, tātad runā par līgumu par Eiropas Savienības darbību, tur ir runa par brīvu konkurenci. Eh, gaisa transporta direktīvā un arī citās direktīvās es redzu terminu eh, genuine, tāda godīga konkurence. Citur parādās fair competition kas arī tulkojas kā godīgi konkurence. Nu, par ko mēs runājam? Un tātad jautājums ir ne tikai juridiski rakstur, tas nedaudz saistās ar to, ko mans kolēģis uh, Mituškungs nu pat jau pirms brīža teica. Tātad vai mēs saprotam to, ka ir jāsaskaņo darbību un nedrīkst pieļaut dominējošo pozīciju, vai arī mēs tur iekļaujam kādas subsīdijas un uh, valsts atbalstu uh, konkrētiem uzņēmiem vai kādām citām struktūrām. Pieņemu, ka uh, Tas ir tāds ļoti svarīgs izaisa punkta jautājums, jo pie tā atkal ir jāatgriežas regulas projektā. Tātad. Eiropas Savienība ir vienīgā jurisdikcija vai viena no nedaudzajām, arī Kanāda regulē subsīdijas, bet ASV to nedara, Ķīna to nedara. Indija tāpat neregulē subsīdijas un, protams, Arābu valstis Arā valsts regulē subsīdijas, tātad, ja viņi jau runā par konkurenci savā tiesiskā regulējumā, tad uh, subsīdijas ir izslēgtas. Tātad, citiem vārdiem, godīgi sakot, godīgi konkurence neparedz uh, subsīdijas citās jurisdikcijās. Tas ir jautājums. Mm, nu, tāds izaispunkta jautājums, uz kur mums būtu jārod atbildi. Un pāriešu tagad pie nākošā slaida, jo gribu runāt par PTO, un šis jautājums arī PTO ietvaros ir ticis run, aprunāts. Runājot par šo regulas projektu 868, kāpēc eh, esmu redzējis arī parlamenta izteikums šai sakarībā un analīzi, ko ir veikusi komisija savā regulas projektā. Tas viss ir nedaudz tāds pārāk uz iekšu vērsts. Es zinu, jā, ka ir centieni kontekstualizēt visu transportu sektoru, pievēršot uzmanību Čikāgas konvencijas principiem, gaisa pakalpojumu nolīgojumiem un tā tālāk un joprojām, bet iemesls, kāpēc 868 regulu nevarētu piemērot, manuprāt, ir tāpēc, ka pastāv Čikāgas eh, konvencijas režīms, ko definē Čikāgas konvencija un tāpat arī gaisa satiksmes um, pakalpojumu nolīgumu. Mm, tam ir pakļauts Čikāgas konvencijā, nav runa par godīgu konkurenci. Tas tiek atstāts tā kā dalībvalsts ziņā organizēt eh, mm, šos operatīvos pakalpojumus eh, savā starpā. Un lūdzu tagad nākošo slaidu. Tā kā Čikāgas konvencija eh, ir paredzējusi dru, noslēgtas eh, gaisa telpas, drošības apsvērums un tā tālāk. Nu labi, mums tajā visā nav jāiedziļinās šobrīd, bet tas ir tāds eh, pamata pieņēmums Čikāgas konvencijai. Tātad mēs eh, noslēdzam savu gaisa telpu un varam atvērt tikai to caur gaisa pakalpojumu līgumiem. Arī Eiropas komisijas ziņojumā ir atsauc uz to. Bet problēma ir tāda, ka gaisa pakalpojumu līgumi bieži vien nerunā par konkurenci, un Mm, savā būtībā mm, tas eh, nu, nav īpaši jauki konkurencei, jo tajos ir prekonkurences normas, citiem vārdiem sakot. Kā mm, tad, lai eh, saskaņo un liek pretī šo ierobežoto skatījumu par gaisa pakalpojumu sniegšanu ar jau tādām determinētām klauzulām, kas ir šajā gaisa pakalpojumu līgumā, kā to visu, teiksim, likt pretī eh, Eiropas komisijas skatījumam par brīvu tirgu un kur, protams, ir nepieciešams ņemt vērā arī eh, līguma prasības par Eiropas Savienības darbību, tātad tur ir nosacījumi par brīvu konkurenci un brīvu tirgu. Tātad, nu, šī kolīzija ir sāpīga. Mans kolēģis jau teica, šī apusējība ir ļoti svarīga, tam es piekrītu. Citiem vārdiem sakot, nepieciešams šos divus viedokļus eh, kaut kā tuvināt. Kā to darīt, tas ir izaicinājums, dāmas un kungi. Kā es teicu, un eh, trešajā ievilkumā mēs redzam, te rakstīts, ka dalī, no avio kompānijām prasa un ir tiek uzskatīts, lai tās eh, strādātu, sadarbotos kopā attiecībā uz cenu noteikšanu, grafikiem un kapacitātes kopīgu izmantošanu un, eh, teiksim, ir karteļgadījumi bijuši gaisa pārvadājumu jomā, kurus tagad izskata komisija un arī tiesa Luksemburgā. Tātad valdības cenšas vērot šādu darbību, uzvedību, un arī Mituškungs pie tā pieskārās. Arī mēs mm, gribētu, lai Eiropas Savienības dalība valsts aizsargātu savas lidostas, eh, gaisa satiksmes aģentūras un citus eh, šos eh, gaisa satiksmes dalībniekus, lai kaut kādā veidā nodrošinātu šo savienojamību, lai rūpētos par pienākumu sniegt publiskos pakalpojumus. Un lūdzu, nākošo slaidu. Citiem vārdiem sakot, kamēr ierosinātajā regulā ir ļoti tāda skaidra orientācija virzienā uz uh, eh, eh, atvērtu tirgus principu īstenošanu, mm, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienība. Tātad tas no vienas puses. Un jautājums man paliek, sakojošs, un atkal tā ir lieta, kā jau, kam jau pieskārās eh, iepriekšējais runātājs. Tas, cik praktiski iespējama, iespējama būs eh, norma īstenošana, tātad tā, to vēl ir jānosaka. Jāskatās, kā tas varētu praksē darboties, tā piemēram, kā komisija, tad, kad Eiropas Savienība nav otrā puse līgumā, teiksim, ar Indiju, tad kā viņi var, teiksim, doties uz Indiju un teikt, es gribu redzēt, ko jūsu gaisa pārvadātāji dara, vai tur ir subsīdijas vai nē. Nu, kā tad tas praksē darbotos? Komisija pieklāvē pie durvīm Delī un saka, es gribu redzēt jūsu paziņojumus, gribu redzēt jūsu finanšu pārskats un tā tālāk. Es esmu ierosinājis risinājumu kas eh, varētu būt noderīgs šajos nolūkos. Kas ir gaisa mm, pārvadātājs mm, komp mm, kompānija Čikāgas konvencijā? Tas nav uh, definēts, tas ir definēts regulā, mm, kura ir ļoti jauka un skaisti izstrādāta, un tur ir rakstīts, ka uh, eh, avio kompānija ir uzņēmums undertaking, bet uzskatu, ka komisijai būtu tad, kad tā runā trešajām valstīm, Tagad mēs sakam, mēs gribam, lai jūsu avio kompānijas mm, kvalificētos kā šī undertakings, kā šī uzņēmuma, ja viņi vēlas operēt eh, Eiropas Savienībā, kas, teiksim, sniedz savus finanšu pārskats un tā tālāk. Ja viņi grib, lai viņiem būtu kāds gaisa satiksmes tiesības, tad uh, mums ir nepieciešams um, ieskats um, šo kompāniju darbā. Citiem vārdiem sakot, uh, Ir eh, tāda juridiskā doktrīna, kas ir pieņemta daudzās jurisdikcijās pasaulē attiecībā uz valsts subsīdijām un regulāciju, mm, ka Eiropas Savienība vai komisija, teiksim, kā kompetences iestāde, konkurences iestāde Eiropas Savienībā var eh, veikt darbību un teikt, ka uh, Šī ir rīcība, kas neatbilst Eiropas undertaking šī uzņēmuma principam, un tāpēc mēs vēlamies veikt kaut kādu darbību. Un tad, protams, ir daudzpusējie risinājumi, par kuriem jau runāja ko, profesors Mitušs, bet arī IKO, tātad um, civilās aviācijas organizācijas ietvaros, arī viņi cenšas un to iesniegt tā ļoti uzmanīgi, tā tad um, godīga konkurence, kā principa jautājums, bet, protams, jāskatās, kur eh, un kāds ir mandāts arī šai organizācijai, un arī tā ir eh, aprobežot, nu, ierobežot ar savām dalību valstīm. Šķiet, ka nākošais ir mans pēdējais slaids. Eh, jā, tas arī viss īsumā. Paldies par uzmanību un labprāt pārnāšu šos jautājumus ar jums. Paldies! par to, ka izteicāties tik ātri, jūs pat 30 sekundes eh, ātrāk pabeidzāt. Tiešām to novērtējam, jo mums tagad būs vairāk iespēju diskutēt, un es tagad raugos uz saviem kolēģiem, kas eh, gribētu izteikties. Liberāla grupā esat izlēmuši, kurš runās Ramon, jā. Jā, šķiet, ka eh, daži kolēģi ir interesēti šajos jautājumos. Paldies, saka Tramozes. Um, Balcēls kungs. Pirmais runātājs teica, ka Eiropas grupas ir tādā, nu, labā veselīgā pozīcijā šobrīd. Nezinu, vai šī pozīcija ir gana veselīga salīdzinot ar uh, to, kas tuvojas. Ir um, Persijas līča valstu pārvadātāji, kas um, nāk uz Eiropu ar lielām naudām. Uh, Viņi te ierodas, eh, teiksim, ar potenciāli pārdāt 500 miljonus pasažieru un Mēs arī prasām Eiropas eh, kompānijām beigt zinām restruktūrāciju. Vai jūs domājat, ka tas ir godīgi prasīt šo finansiālo caurskatāvību godīgas konkurences klauzulas ietvaros uh, turpmākajos visaptvarojošajos avariācijas līgumos? Jo jūs jau teicāt savā prezentācijā arī, ka ja Eh, subsīdijas ir permanentas laikā, tad eh, varētu būt nepieciešama rīcība. Un tad, kad es dzirdu mm, par Eiropas uzņēmumiem, to tad, nu, man tas satrauc, ja nekas nemainās, ja nekas nenotiek, un šādi uzņēmumi ienāk Eiropā bez jau kādiem priekšnosacījumiem, tad kāda būs nākotne Eiropas eh, kompānijām? Un visbeidzot, gribu sniegt informāciju. Air France, British Airways un Lufthansa Katrai ir 10, 12 eh, Airbus lidmašīnas 3AG. Eh, Emirātiem ir 36, 36 eh, Airbus lidaparāti. Un viņi plāno 150. Tā tad šie līdzekļi, kas ir uzņēmumiem, nu, kādā pozīcijā tad ir Eiropas Savienība izmantot, nu, tādus piespiedošus stimulus veikt sarunas ar šiem uzņēmumiem. Uh, Viņi pērk um, šos airbusus, un, nu, nu jā, tas nav vienkārši, manuprāt. Ko jūs par to domājat? Paldies par jautājumu, saka Mitučī kungs. Jūs tik tiešām trāpījāt uh, vienā punktā, kur šī regula varēja būt veiksmīgāka, un tas ir caurskatāmības jautājums. Un uh, Menes de Leon kungs uh, arī jau ierosināja noslēgumā, kā mums vajadzētu mm, tālāk mm, virzīties uz priekšu mm, caurskatāmības jomā globāli un arī divpusēji. Ja mēs varētu panākt finansiālu caurskatāmību, un ja tas būtu galvenais mērķis šai iniciatīvai, tad tas būtu visbrīnišķīgākais mērķis, un tas palīdzētu tām valstīm ilgākā termiņā, tālākā nākotnē tas ir viens punkts, kur noteikti var piekrist eh, jūsu teiktajam. Mūsu piecas lielās aviolīnijas grupas šobrīd ir diezgan labos tādos apstākļos situācijā. Akciju cenas uh, ir cēlušās, tā ka nav tādas neatliekamas, uh, steidzamas problēmas. Un pieņemsim, ka šī regula tiek pieņemta, un tad eh, komisija kaut kas jādara to visu. Nu, komisija tad darītu. Mans ierosinājums ir tāds, jums nevajag steigties. Vajag pārdomāt visus soļus, un, ja vispirms mēs darbotos, ķertos pie šī caurskatāmības jautājuma, prasot un pieprasot no šīm citām aviolīnijām demonstrēt, kāda ir viņu finansiālā situācija, kā tā ir attīstījusies. Uh, kādi, nu, tur ir tie galvenie elementi apakšā, nu, tad būtu ļoti labi. Es baidos no tā, ka šīs lielās avio kompānijas eh, prasa tādu spēcīgu ātru darbību, un tad visa situācija var saļodzīties. Paldies. Valsklins. Uh, eh, Paldies, es sapratu, E, jūs teicāt, ka PTO noteikumi neatiecas uz gaisa satiksmes sektoru kā tādu. Vai nebūtu arī noderīgi censties to mainīt, jo es atceros, ka tad, kad bija runa par um, Airbus un Boeing um, lidaprāta ražotājiem, viņi tad savā starpā cīnījās ilgus gadus tieši balstoties uz šo negodīgo konkurenci atbilstoši PTO noteikumiem. Uh, Daudzas tiesas prāvas ir eh, notikušas un eh, beidzot jautājums ir atrisināts. Ja mēs varētu nu, izdomāt tādu scenāriju, kad eh, šie noteikumi tiktu attiecināti arī uz transportu kā kādu, tātad uz gaisa pārvadātājiem, nu, tad varbūt būt, tas būtu vieglāk, jo es domāju, ka priekšlikums, eh, ko jūs esat izteicis, eh, prasot caurskatāmību tādā ziņā, lai būtu piekļuvi iekšējiem datiem, eh, uzskaitai, bilancei, tās iespējams būs samērā grūti panākams. Es nedomāju, ka ķīnieši vai indieši vai Katāras puse vai Emirāta, teiksim, Etihada, uh, un, un citi, ka viņi atvērs savu uzskaitu informāciju, un pat ja viņi to darītu, pat ja viņi tie būtu, ja viņi, teiksim, būtu mm, mm, biežāk kotēt uzņēmumu, tad nebūtu problēma, bet mm, šie pārvadātāji tīpaši no Persijas līča zonas, Qatar Air un Emirāti un uh, citi, es nedomāju, ka viņi savu uzskaitu, savu finansiālo informāciju neizplatīs, neatklās tik vienkārši. Nu, varbūt es teju pārāk tālu tagad savās domās. Es domāju, ka viņi arī var manipulēt eh, tos cipars, ko viņiem parādītu. Nu, protams, nevar galvot, bet es domāju, ka tas tā varētu būt. Jebkurā gadījumā tas būtu tāds grūts ceļš, Mūsu Eiropas pārvadātāji šobrīd ir labā pozīcijā. Jā, šāds apgalvojums ir pareizs no vienas puses, bet no otras puses ir kompānijas, kuras ir uz pazušanas robežas. Sāla Itālija, piemēram, tā praktiski izzūd šobrīd. Air Berlin jau ir pazudis. Un, ko mēs redzam? Un tas saistās ar manu otru jautājumu. Mēs redzam šo zemo cenu pārvadātājus. Tie iedzen tagad EasyJet, tagad ir eh, lielāks kā Lufthansa. Uh, Tas ir pārvadājis vairāk pasažieru pēdējā gada laikā nekā Lufthansa. Jautājums ir sekojošs, vai šis drauds nāk reāli tikai, nu tā pēdiņā sakot, no negodīgas konkurences, no tuvējiem austrumiem un tam līdzīgi, vai arī mūsu pārvadātāji, tradicionālie Air France, Lufthansa, British Airways un citi, ka tie ir pieņēmuši darba apstākļus, kas vairāk nav konkurētspējīgi. Ja mēs tagad domājam par, piemēram, cik tiek maksāts uh, uh apkalpas locekļiem Lufthansa, tas nav salīdzināms ar EasyJet, Ryanair un uh, citiem tam līdzīgiem pārvadātājiem. Varbūt tas ir arī jautājums, par ko ir jādomā, jādomā par pašu pakalpojumu struktūru un darba apstākļiem uh, šajās grupās. Paldies! Paldies. Kurš vēlētos atbildēt? Jā, paldies, jums ir taisnība. Saka Mendes de Leon kungs, gaisa pakalpojumi nav iekļauti PTO un GATS noteikumos, un tam ir iemesls. Un jūs atcaucāties arī uz Airbus un Boeing strīdu, bet nu, te runa vairāk par produktu. Lidmašīna ir produkts, mēs runājam šeit par pakalpojumu. Un es uzskatu, ka te ir tāds ļoti būtisks nodalījums, kas arī būtu jāievēro šajā sakarībā. Tāpat laikā trīs papildus pakalpojumi tomēr uh, ietilpst GATS režīmā uh, datorizācija un um, gaiskuģu uzturēšana um, un sistēmas, bet tas šobrīd nav mūsu diskusiju ietvaros. Uh, Ņemot vērā jūs teikto, jā, kāpēc nevarētu tad piemērot pret uh, subsīdiju nosacījums, ko paredz PTO un GATS režīms attiecībā uz gaisa pakalpojumiem? Tas būtu brīnišķīgs priekšlikums un uh, ļoti tāds veselīgs priekšlikums, manuprāt. Tomēr iemesls, kāpēc gaisa transports mm, ietilps PTO GATS nosacījuma jomā, ir, um, nu, iemesls ir tieši tas, mēs te runājam par tādu kā eh, brīvēšanos uh, starp Eiropas Savienības nosacījumiem, ko mēs gribam attiecināt uz gaisa pakalpojumiem, un tad trešajām valstīm, kuras to nevēlās, trešās valsts, kuras, eh, kā jūs uh, pavisam tā reāli, nu pat teicāt, tās nevēlas atvērt savu informāciju. Viņi grib sagrabāt savus gaisa pakalpojumus kā savas valsts politikas sastāvdaļu. Tirzniecība un uh, gaisa satiksme ir nu, tirzniecības instruments, tas ietilpst tirzniecības politikā valstī, un tāpēc viņi grib saglabāt to sagās, savās rokās, un tāpēc arī ir tik grūti attiecināt šos konkurences principus un pretsubsīdiju principus uz viņu avio pārvadātājiem un sistēma operatoriem. Es piekrītu, ka Qatar Airways būtu ļoti tāds uh, cietsrieks, cemirāte varbūt uh, varbūt nedaudz tāds pieejamāks, atklātāks. Nu, vismaz tāda informācija ir manā rīcībā, un to es arī redzu sanāksmēs, eh, līdzīgās šai sanāksmē tomēr. Eh, nav īsti skaidra struktūra ap visām šīm aviokompānijām, un es nezinu, vai mums izdotos eh, kaut kas šajā virzienā. Varbūt manam kolēģim ir kaut kas piebilstams. Uh, Jā, šķiet, ka šī ir atbilde uz uh, pirmo jautājumu. Varētu būt grūti institucionalizēt uh, to visu tādā homogēnā veidā. Šī regula ir paredzēta, lai virzītu lietas šajā virzienā, un tad, nu, varētu redzēt, cik tālu mēs tiktu. Tas ir uh, viens no elementiem šajā regulā. Par tirgu Eiropas Savienībā jā, ir jāatzīmē, ka standarta pārvadātāji kā Lufthansa ir peļņu nesoši. Un, jā, ir taisnība, ka tāpat laikā zemu izmaksu aviolīnijas pārvadā vairāk pasažierus, bet citas kompānijas ir tomēr penesīgākas. Mēs šobrīd esam tādā izaugsmes eh, laikmetā. Mēs nezinām, kas notiks, eh, kad notiks nākamā krīze, bet ja viss turpinās tā, kā tas ir tagad, tad mēs varētu būt diezgan apmierināti ar savām piecām grupām. Divas šobrīd ir tā kā izzudušas, bet eh, tās ir diferenciētas, tās ir kom konkurencē, tās um, apkalpo dažādus segmentus. Un šajā pašreizajā situācijā mani vairāk satrauktu, konkurences stiprums nebūtu labi, ja mums būtu mazāk kā piecas grupas. Ir zināmi tādi strīdi, viedokļu nesakarības. Daži ekonomisti saka, ka Eiropas Savienība nav pietiekami liela, lai ilgtermiņa nākotni atbalstītu, lai uzturētu piecas grupas. Tā ka, nu, redzēsim, varbūt nākamajā lielajā krīzē viena no šīm grupām, teiksim, kaut kādā veidā mainīsies, to pārņems kāda cita grupa. Bet, ja tas notiktu, nu, šobrīd šādu pazīmi nav, tā ka mums ir izaugsme, tātad visas piecas grupas ir ļoti veselīgas, bet ja kaut kas tāds notiktu. Un, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņa nākotnē, ja Eiropas Savienība nevar atbalstīt piecas grupas, tad varbūt mums vajadzētu mm, skatīties uz tādu plašāku jomu. Eiropas Savienība plus varbūt tuvēja austrumi, tā varētu būt tāda plašāka zona, kas varētu atbalstīt piecas, sešas vai, teiksim, septiņas grupas. Un tas eh, droši vien būtu labāk arī iekšējai konkurencei. Paldies! Jā, šortlī. Jā, īsti. Vēl viens jautājums. Vai jūs eh, vai mums eh, Eiropas Savienībā ir godīga konkurence? Es jautāju to tādēļ, ka vairāk vai mazāk piekļuva tirgum tiek kontrolēta. Mums nav reāli atvērts tirgus uh, Eiropas Savienībā gaisa transporta uh, jomā. Ir jābūt laika nišām, citādi nevar tirgu uh, darboties. Nu, iznāk arī Eiropas Savienībā mums nav tādas īsti godīgas konkurences. Atbilde šī laika nišu problēma ir tā nopietnākā problēma, kas ir godīgs konkurences jomā. bet, nu, vēsturiski mēs kaut kā tikām galā, un 90. gados mēs ieviesām uh, konkurenci, un mēs bijām visumā apmierināti, ir uh, pārtraukuši darbību divas aviolīnijas, vēl ir pieci uzņēmumi, un tā tas kādu brīdi arī turpināsies, tā kā situācija nav tik slikta. Bet starptautiskais tirgus attīstās ļoti ātri un ir arī jaunis Uh, straugi augoši uzņēmumi, kas uh, pārņēma noteikts tirgu, tirgus daļas, bet arī mūsu uzņēmumi uh, piedalās. Bet mums nevajadzētu būt pārāk agresīviem starptautiskajos avio pārvadājumu tirgos, jo Eiropas grupām ir aptuveni 50% tirgus, un tas tā kā būtu taisnīgi. Uh, Paldies, Mendes de Leonkungs. Jā, ļoti pateicos par šo jautājumu, par godīgo konkurenci. Par to mēs uh, vēl neesam īsti diskutējuši. Jā, tika runāts par godīgiem spēles noteikumiem. Jautājums, vai tāds, tādi pastāv uh, vietējā iekšējā tirgū, nu, zināmi e, šķēršļi šām aviolīnijām ir tas, ka viņu darbības bāze ir lielas pārpildītas lidostas - Frankfurte, Londona, Parīze, citas. Bet piekļuvi citām lidostām dažkārt ir grūti iegūt. Tas viss ietekmē šos uh, spēles noteikumus un uh, apgrūtina godīgas konkurences pastāvēšanu. Ja šie pakalpojumi iekšējā tirgu ir ļoti labi harmonizēti ar 108, 208 regulu, kas ļoti ietekmē uh, uh, neharmonizēto elementu darbību, piemēram, darba apstākļi, citus, citi jautājumi, ko savā, savā labā izmanto. Piemēram, Ryanair ir ļoti elastīga darba likumdošana, kur var pieņemt darbā Uh, darbiniekus, piemēram, Marseļā, balstoties uz īrijas uh, likumiem, un pat ir šie jautājumi nonākuši tiesā, bet tas ir daudz lētāk. Tālāk nodokļu sistēma. Īrijā vai Francijā, piemēram, ir milzīga atšķirība šajā jomā, un tas viss ietekmē šos uh, konkurences nosacījumus Eiropas tirgu. Un šis uh, godīgās konkurences jēdziens arī uh, izjūt šo ietekmi jo ne visas šīs uh, likumdošanas politikas jomas Eiropā ir harmonizētas. Es arī vēlētos uzdot jautājumu, saka priekšsēdētājs. Jā, jūs ļoti labi aprakstāt šo vidi, kurā uh, mēs darbojamies, bet, nu, var, teiksim, um, arī pieņemt politisku lēmumu, ko, ko mēs vēlamies. Teiksim, uh, ASV šī pieeja daudz politiskāka. Ir īpaši pēc spējās ekonomikas uh, krīzes. Uh, ka šī nozara tika sakārtota, kam ar ko uh, lika apvienoties un kā tirgus tika organizēts. Manā uh, izpratnē Eiropā ir vairāk tāda uz tirgu orientēta pieeja, nu, uh, tie, kam ir grūtības, tad skatās, ar ko tie, šie, šie uzņēmumi varētu apvienoties, bet nu, tas tā viņi paši to visu organizē. Es saprotu, ka jūs minētos apstākļus par darba likumdošanu, nodokļu sistēmu, bet varbūt vajadzētu izstrādāt nozars attīstības stratēģiju, var jau visu atstāt tirgus spēku ziņā Nu, piemēram, Erberlīna gadījumā tas nedarbojās, kādi ārējie spēlētāji nostiprināja savas pozīcijas Eiropas tirgū. Un varam nonākt pie tādas situācijas, ka Eiropas tirgū darbosies tikai ārvalstu uzņēmumi, un vietēji uzņēmumi vairs nebūs uh, atbilde. Nu jā, tas ir tāds politisks jautājums, kas pārsniedz uh, gaisa satiksmes nozares uh, robežas. Protams, būtu labi, ja Eiropā mums varētu būt ļoti harmonizēts, pilnībā harmonizēts modelis, kā tas ir ASV. Un tas ir svarīgs aspekts šajā diskusijā, par ko vēl šo pēcpusdienu neesam runājuši, proti vienotās Eiropas debesis Single European Sky. Uh, šī iniciatīva veid, virzās uz priekšu ļoti lēni. Tātad arī Eiropas gaisa satiksmes kontrola būtu jāharmonizē. Bet tas ir atkarīgs no dalību valstu politiskās gribas. Protams, labi būtu veidot arī stratēģiju šajā jomā, bet gal galā dalību valstīm ir jāpieņem lēmums, vai tās vēlas eh, harmonizēt eh, darba likumdošanu, nodokļu jomu, gaisa satiksmes kontrolu un pārvaldību. Un par tas viss ir jāizlēmj, ja pirms mēs uh, pārējām pie kaut kādiem ārējiem aspektiem. Nu, arī tāds īsts, bet nu, jautājums, ko es, uh, ko es noteikti gribēju uzdot. Es gribēju arī jautāt par vienotām Eiropas debesīm, bet es gribētu jūs nedaudz izaicināt ar šo jautājumu. Ko jūs uzskatāt par ideālu situāciju, kā nodrošināt šos uh, vienādos spēles noteikumus nozarē? Kāda būtu tā ideālā situācija, kāda mums būtu jāsasniedz nākamajos gados, ņemot vērā izaicinājumus, ar ko saskars šī nozara? Jā, runājot par vienādiem spēles noteikumiem Eiropas iekšienē, nu daudz kas jau ir harmonizēts gaisa satiksmes nozarē, kā pamata pakalpojumi, bet šī pamata regula šobrīd tiek pārskatīta komisijā. Komisija to izvērtē. Nu, vai būtu nepieciešams vēl vairāk harmonizēt to visu Eiropas Savienībā, tad būtu jāharmonizē arī citi elementi, kas ar vien vairāk ietekmē eh, gaisa satiksmes pakalpojumu eh, nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Un eh, tas ir svarīgs punkts jūsu uh, parlamenta komentāros par uh, komisijas priekšlikumu, piemēram, vide. Kā uh, izveidot vienotu vides aizsardzības stratēģiju. Jo to arvien vairāk ietekmē gaisa pārvadra, gaisa transports, uh, gan emisija, gan trokšņa ziņā, gan citādi. Nu, īsts komentārs. Tātad vienādi spēles noteikumi darba likumdošanā, nodokļu likumdošanā, vides uh, likumdošanā. Nu, tie ir Eiropas iekšējās politikas jautājumi. Es gribēju papildināt tieši par šo punktu. Ierosinātajā grozījumā šai regulai, kas attiec uz uh, konkurenci starptautiskā mēroga aviācijas nozare. Tātad šie darba eh, likumdošanas, vides likumdošanas elementi eh, neiedaras. Tā nav īstā vieta. Nav nepieciešams, lai, tur, lai eh, šajās valstīs būtu tāda paša darba likumdošana kā pie mums. Tālāk par vides jautājumiem. Eiropā tas ir jāatrisina tirzniecības sistēmas ietvaros. Tagad ir centieni IKEO ietvaros šos jautājumus risināt, bet nu, tas neiedara šai regulā, tā nav īstā vieta par šiem jautājumiem run, lai runātu priekšsēdētājs. Nu, diemžēl mums nav iespējams uh, uzklausīt IKO viedokli. Tagad varbūt saņemsim kādus rakstveidu komentārus no viņiem. Vēlos pateikties mūsu viesiem un nākamais uh, ziņojums ir par konkurences uh, saglabāšanu gaisa transportā. So thank you very much for that as well. I... Es pateicos visiem uh, darbiniekiem par atbalstu un par visiem sagatavošanas pasākumiem, par visu darbu, un tik līdz būs iespējams, mēs arī uh, nodrošināsim uh, rakstveidā Uh, šī semināra dokumentus. Tātad mūsu 22. darba kārtības punkts - konkurence saglabāšana gaisa transportā un atzinums sagatavotājs ir Ramons Tremoza Idbalcels, kurš arī uzdeva jautājumus. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Godātais priekšsēdētāji, kolēģi, vēlos uh, teikt, ka tā bija ļoti laba doma organizēt uh, semināru par konkurences gaisa transporta nozarē tieši pirms uh, šī ziņojuma apspriešanas. Un uh, tiešām tas apliecina, cik mūsu apspriestais jautājums ir nozīmīgs. Esam saņēmuši 42 grozījumus atzinumam. Un uh, mums ir jādod skaidrs signāls uh, transporta komitejai, kur referents ir Markus Pīpers. Es atbalstu komisijas priekšlikumu pārskatīt uh, šo uh, 86 astoņi regulu novērst uh, diskriminējošo praksu, ko īsteno atsevišķas avio līnijas. To nevar tā vienkāršot saukt par protekcionismu. Esmu uh, vienmēr vērsties pret valsts atbalsta sniegšanu dažādiem uzņēmumiem. Ne šiem uzņēmumiem ir jāpārstruktūrējas, jākļūst efektīvākiem, ja tie vēlas konkurēt pasaules līmenī. Bet tāpat laikā ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi aviācijas nozarē un jānodrošina atklātība attiecībā uz piešķirtajām subsīdijām. Šie uzņēmumi ierodas Eiropā, lai piedāvāt pakalpojumus 500 miljoniem iedzīvotāju, un visiem būtu jāievēro vienādi spēles noteikumi. Eiropa ir pievilcīga ārvalstu aviokompānijām, jo mums ir 500 miljonu potenciālo pasažieru, pastāv uh, attīstības potenciāls gaisa pārvadājuma jomā. Es uzskatu, ka uh, godīgās uh, konkurences klauzulās ir jāpieprasa atklāt visa finanšu informācija, uh, ja pastāv aizdomas par subsīdijām. Tāpat ir jāparēdz apelācijas iespējas, ja komisija uh, uzsāka izmeklēšanu un aptur šo uzņēmumu darbību. Tāpat jāspēja uh, veikt šī izmeklēšana viena, nevis divu gadu laikā. Un uh, pateicos visiem, mēs nosūtīsim šo atzinumu transporta komiteja izskatīšanai. Vispirms uzklausīsim ēnu referentus. Vienu no viņiem redzu zālē. Tas ir Sanders Lūnes no EKR grupas. Lūdzu, pēc jūsu eh, veiksmīgā ziņojuma pieņemšanas. Nu, eh, Lunes kungs, es ceru, ka tikpat veiksmīgs būs arī Ramona sagatavotais atzinums un gūs tikpat lielu atbalstu. Tātad mēs aprobežojāmies tikai ar diviem tehniskiem grozījumiem. Es domāju, ka ļoti daudzi saprātīgi ieteikumi izskanēja jūsu runā, Ramon. Un mums šeit būtu jāsaskaņo pienākumi starp mums un vadošo komiteju bet gribu teikt, ka es pilnībā uzticos Ramonam kā atzinumu sagatavotājam strādājot pie šā dokumenta. Paldies! Nevienu citu ēnu referents zālē neredzu. Un tagad uzklausīsim kolēģus, kuri vēlas runāt. Pārmaiņas pēc vācisku runāšu. Paldies Ramonam par ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Man tur ir maskas piezīmējums, iesniedz tikai divus grozījumus. Viens saistīts ar parlamenta lomu gadījumam, ja komisija lems distancēties no atbalsta pasākumiem, sakot, ka tas ir Eiro, Eiropas Savienības interesēs, mēs tur neko nedarīsim. Un tā tas varētu arī būt. Bet es tomēr aicinātu šādā gadījumā komisiju vispirms diskutēt šo jautājumu ar Eiropas parlamentu, konsultēties. Uh, un tikai tad pieņemt lēmumu. Protams, ka lēmumu pieņemšanas tiesības paliek komisijā, bet parlamentu vajadzētu vismaz uzklausīt. To es vēlējos sacīt. Tad jau es arī turpināšu vāciski. Paldies! Vai komisija vēlas izteikties? Yeah, floor, Vai komisija vēlas izteikties? Jā. Paldies, godātie deputāti, referentkungs Vēlējos tikai paust pateicību par jūsu darbu. Tas būs spēcīgs signāls TRAN komitejai. Paldies par jūsu atbalstu. So uh, applause, or... Mēs jau varbūt uh, ar aklamāciju varam pieņemt uzreiz uh, šo ziņojumu. Ramon, vēlēs noslēgumā ko sacīt? Nē, nē, ar to pietiks. Nu, nezināju, ka tik strauji virzīsies šī punkta izskatīšana, es nebūtu apturējis uzklausīšanu. Nu, redzēt, parlamentā dažkārt eh, sadarbības starp politiskajām grupām un dalību valstīm ir lieliska, citreiz mums ir eh, cīņa. Eh, balsošanā redzējāt abas pieejas. Paldies, kolēģi! Turpinām rītdienu darbu 9 no rīta kontroles pasākums maksājuma pakalpojumu direktīva paredzēta rūpīgās pārbaudes eh, eh,